Proszę Państwa, bardzo. Godātie deputāti, labrīt visiem, lūdzu ieņemt savas vietas. Vakar mēs runājām, ka mēs centīsimies sākt pēc iespējas punktuālāk, precīzāk šorīt no rīta, bet nu ir tā, kā ir. Sveicu komisāru kungu pie mums. Sveicu arī komisijas pārstāvjus, visus klātesošos, arī viesus un mums ir arī uzaicinātie viesi, jo ir uzaicinātis eh, Šrailkungs eh, no Nīderlandes. Eh, sveicu jūs šeit, jūs esat klāt ļoti labā brīdī, jo tagad būs komisāra Hogana prezentācija par ehm, KLP strateģisko plānu zaļo arhitektūru. Un uh, kā mēs e, gribam veicināt šīs ekoprogrammas un pasākumus otrajā pīlārā, kā to apvienot, kas ir e, obligātie pasākumi, kā izvairīties no dubultās finansēšanas un Šī tikšanās notiek pēc komisāra kunga iniciatīvas un Mums ir liels prieks, ka komisāra kungs uh, vēlas dalīties ar savām pārdomām par šo tematu ar mūsu komitejas deputātiem, kā arī viesiem, kuri piedalās uh, mūsu sanāksmēs. Vēlreiz tātad sveicu visus un tagad dodu vārdu komisāra kungam. Lūdzu, saksi! Paldies priekšsēdētāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Paldies par man doto iespēju uzrunāt jūsu komiteju, kad jūs strādājat pie pozīcijas attiecībā uz KLP pēc 2020. gada. Un kāda būs nākamā KLP saistībā ar vidi un klimatu. Šī tēma ir ļoti svarīga un tas ir pamatot. Pagājušajā nedēļā vairāki parlamenti, eh, es atvainojos, vairāki cilvēki, tas ir 12 tūkstoši studentu maršēja gar mūsu birojiem, pieprasot rīcību klimatu pārmaiņu kontekstā, un tas ir saistīts arī ar uh, Eh, diskusijām eh, par ilgtspējīgu pārtiks ražošanu, un politiskais eh, žurnāls norād, nosauc lauksaimniecību par jauno smēķēšanu. Nu, sabiedrība aicina, lai lauksaimniecība kļūtu ilgtspējīgāka, arī tīri no vidas viedokļa, un mūsu dienesti redzēja, ka tauta to vēlas, nu, un tad mēs sagaidām, ka KLP nodrošinās to. Bez tam mēs nedrīkstētu aizmirst par uh, budžeta uh, ierobežojumiem. Patreiz notiek sarunas par daudz kādu finanšu sistēmu, bet ja nebūs uh, atrisināts ilgspējas jautājums, mums būs grūti aizstāvēt lauksaimniecības budžetu. Un es ļoti ceru, ka komisijas jaunais priekšlikums um, nodrošinās labāku rezultātu sasniegšanu gan saistībā ar vidas aizsardzību, klimatu pārmaiņām un ilgspēju. Man dienest ir sagatavojuši jaunu dokumentu, kas izdalīts jums arī šodien, lai atbildētu uz vairākiem izvirzītajiem jautājumiem. Tāpat esam piedāvuši savus pārdomas par vairākiem grozījumiem. Un tur ir aprakstīts, kā nāk nākotnes KLP uh, varētu nodrošināt uh, gan uh, papildus ieguvumus, vienlaicīgi arī piedāvāt vienkāršotāku sistēmu. Šis dokuments varbūt nav pārāk detalizēts, bet vēlos uzsvērt vairākus punktus. Vispirms īsumā atgādināšu par tiem izaicinājumiem, ar ko saskaramies. Klimata pārmaiņas, ūdens uh, pieejamība, kvalitāte, gaiss, gaisa kvalitāte un bioloģiskā daudzveidība un ainavas. Un galvenais izaicinājums ir nodrošināt pārtikas apgādes drošumu Eiropas Savienības iedzīvotājiem un to, lai lauksaimnieki nākotnē varētu izdzīvot. Dabas resursu samazināšanās un uh, Um, spēja pielāgoties klimata pārmaiņām, uh, augsnes uh, erozija. Tas viss ietekmē lauksēmniecības spēju nodrošināt mūs ar pārtiku. Šajā attēlā jūs redzat uh, trīs galvenos mērķus, ko ierosina komisija šajā kontekstā. Protams, mēs jau diskutējam par formulējumiem, bet es ceru, ka jūs piekritīsiet, ka principi un virziens ir pareizie. Tātad nākamajai KLP ir jārisina klimata pārmaiņas virzītie jautājumi, dabas resursu jautājums, kā arī bioloģiskā daudzveidība un ainavs. Un mums ir jābūt dzīvot spējīgām lauku saimniecībām. Sabiedrība ir aicinājusi mūs rīkoties šo mērķu sasniegšanai. Šī diagrama ir pārskats par to, kā KLP tieksies uz mērķu sasniegšanu, vienlaicīgi uzlabojot savu veiktspēju eh, klimata un vidas kontekstā. Tas nozīmē, ka ir jāuzlabo ne tikai darbības modelis, bet ir jānodrošina sasaiste ar vidas likumdošanu un ir jāuzlabo eh, konkrēti instrumenti šajā KLP instrumentu kastē, kā mēs to saucam saucam. Kas eh, attiecas uz eh, pieeja, kas balstīta uz rezultātiem, tad tā ir tēma, kas pat par sevi ir pelnījusi diskusijas, atsevišķas diskusijas, bet šeit vēlos uzsvērt, ka ir ļoti svarīgi, lai jaunajā modelī dalību valstis pieņemtu visaptverošu stratēģiju uh, par visiem KLP pīlāriem, nevis sadrumstalotu pieeju. Ir svarīgi, lai šis process būtu balstīts uz stipro vājo pušu analīzi, kā arī iespēju un draudu analīzi un vajadzību izvērtējumu. Ir ļoti svarīgi, lai šī sistēma ir balstīta uz praktiski sasniedzamiem un izmērāmiem mērķiem, un šeit svarīgi ir indikātori. Uh, un pēc tiem tiks noteikts, ko dalība valstis ir izra, izdarījušas KLP sakarā. Šeit vēlos uzsvērt, ka mēs sagaidām to, ka dalība valsts noteiks ambiciozus, eh, izmērāmus mērķus um, un rezultātus, kas jāsasniedz bet cilvēki prasa, lai lauksaimniekiem tiktu piedāvāta nodrošināt lielāku elastību. Šeit mēs piedāvājam šo omnibus likumdošanu. Es saprotu, ka patreizējā sistēma, lai arī tā ir zinām trūkumi, ir labs kompromiss, bet ja mēs gribam dot lielāku elastību lauksaimniekiem, uh, tad um, mums ir jātiec uz lielāku subsidiaritāti. Par komisijas priekšlikumu KLP ir saistīta ar Eiropas Savienības vidus un klimata likumdošanu. Tas ir parādīts um, viennozīmīgi tagad, un eh, lauksaimniecībai ir nepieciešama ilgtspējīga nākotne. Tas nozīmē, tad, kad dalība valsts veido savu strateģisko plānu, tai ir jāņem vērā analīze, kas ir veikts saistībā ar esošo likumdošanu, piemēram, ūdens ietvar direktīva un uh, slāpekļa direktīva. Un tad dalība valstis uh, aprakstīs, eh, noformulēs to, ko lauksaimniecība darīs, kas lauksaimniecībā tiks darīts, lai šos mērķus sasniegtu. Tātad šī integrētāka pieeja. Tālāk nosacījumi. Es saprotu, ka atsevišķa komisijas priekšlikumi varbūt iet pārāk tālu, ir īpaši vidus jomā. Citi atkal uzskata, ka mēs eh, atpaliekam, tā kā nu mums ir jāatrod pareizais līdzsvers. Šie nosacījumi būs pamatu pamats un bāzes līnija attiecībā pret kur tiks eh, mērīts, eh, vai KLP ir sasniegusi noteiktos mērķus. Bet šai sistēmai ir jābūt pārvaldāmai un izmērāmai. Un es uzskatu, ka jaunais saturs piedāvā šo līdzsvaru, piemēram, mitrānē, mitrainēm un eh, kūdras purviem šeit ir svarīga šī direktīva, ūdens ietvar direktīva, kā arī direktīva par ilgtspējīgu pesticīdu lietošanu. Un um, kas attiecās uz slāpekļa izmantošanu, šeit uh, tiek piedāvāts plašāk izmantot uh, digitalizāciju un pamattehnoloģijas, vienlaicīgi neuzliekot sarežģītus un komplicētus uh, pienākumus lauku saimniecībām. Mēs eh, piedāvājam pielāgot esošos um, šķērs atbilstības un zaļināšanas eh, pasākumus ar, <clears throat> piemēram, augu seku lai šī augu seka um, būtu tāda, kas nāk par labu mm, kultūra augu kultivēšanai un arī apkārtējai videi. Tajā pat laikā dalībvalstīm būs pietiekami liela elastība ieviest tādus standartus un tādus nosacījumus, kas atbilst konkrētajai situācijai un apstākļiem. Un mēs piedāvāsim arī dalībvalstīm iespēju um, izmantot um, konkrētus pierādījumus un pamatojumus un aprēķinus, eh, kas ir veikti ņemot vērā konkrētos apstākļus, lai attiecīgi izstrādātu pasākumus, eh, kas novestu pie noteikto mēķu sasniegšanas. Ehm, komisija tiecas uz lielāku caurskatāmību un salīdzināmību starp dalībvalstīm, tad, lai šie indikātori starp dalībvalstīm to sasniegšanu būtu salīdzināmi. Bet, protams, šeit ir svarīgi ievērot samērīgumu un līdzsvaru līdzsvaru starp visiem mērķiem. Tālāk mēs balstīsimies arī uz ekoshēmām kā vienu no elementiem. Tā ir pilnīgi jauna lieta KLP instrumentu kastē. Tur ir eh, zināmas um, kopīgas lietas ar otro pīlāru un ar um, tiešiem maksājumiem, bet tomēr jūs redzēsiet, ka ir arī atšķirības, un vēlos uzsvērt trīs lietas. Pirmkārt, tie tiek finansēti no KLP pirmā pīlāra budžeta, līdz ar to dalībvalstīm nav nepieciešams līdzfinansēt šos pasākums. Otrakārt, eh, tie būs balstīti uz eh, ikgadējiem mērķiem, nevis daudzgadu mērķiem. Tas nozīmē, ka te būs iespēja lauksaimniekiem izmēģināt savus spēkus uz īsākā laika periodā, piemēram, viena gada ietvaros, un viņiem nebūs sasaistītas rokas uz ilgāku laika periodu, uz vairākiem gadiem. Un līdz ar to tas būs arī tāds labāks stimuls lauksaimniekiem Tāpat mums ir jāraukās, lai visas šīs ekoshēmas atbilstu PTO noteiktajām prasībām. Ja runājam par saturu šo ekoshēmu, saturu, tad te tiks ņemts vērā e, ļoti svarīgi e, vietējie apstākļi. Es domāju, tas izmainīs pilnīgi visu šo vidi, kurā mēs darbojamies. Un, ja runājām par otrā pīlāra pasākumiem, tad eh, te mēs raudzīsimies, lai tie nepārklātos un lai tiktu nodrošināt gan ekonomiskie ieguvumi, gan arī ieguvumi videi. Tagad par otro pīlāru. Sakojot debatēm patreiz par KLP, tikai nedaudz saka, ka ierosinātā uh, instrumentu kasta ir nepilnīga. Eh, drīzāk tiek diskutēts eh, par atsevišķu intervenču uh, saturisko piepildījumu, kā, to, kā tās izmantot. Citi ierosina detalizētāk noteikt ES normas, piemēram, nosakot, kāda veida maksājumi var tikt izmantoti, lai agrovidas konkrēts pasākums atbalstītu. Bet es esmu pret to, jo jaunajā modelī mēs gribam izvairīties no situācijām, kad ES normas neatbilst realitātei uz vietas, jo dažādās dalībvalstīs situācijas ir atšķirīgas. Vēlos arī pateikt, ka diskusijās par to, ko e, šis otrais pilārs nākotnē varētu dot videi un klimatam, tad platība maksājumi nav viss. Lai uzlabotu situāciju, mums ir jāuzlabo resursu investīcija efektivitāte, apmācība, inovācijas kur lauksaimnieki strādā kopā ar citām interesētajām un iesaistītajām pusēm. Mēs runājam par ekoshēmām, kas ir eh, pēc satura saistošas dalību valstīm, brīvprātīgas uh, lauksaimniekiem un elastīgs ņemot vērā vietējos apstākļus. Daži piemēri, piemēram, par bio daudzveidību. Tā ir tā drīzāk informācija nekā sarežģītība. Tā ir diagrāma no jūs priekšā esošā dokumenta, bet te ir parādīts, ko mēs varam izdarīt ar šādu hipotētisku piemēru dalību valstīs, un tas atspoguļo to, kā darbotos šī elastība dalību valstīm, ko piedāvājam. Un uh, vēl viena diagrāma ir par klimata pārmaiņām, pielāgošanās tām un to seku mazināšanu. Bet gribu parunāt arī par vienkāršošanu. Mēs ar sekundāro likumdošanu esam centušies politiku vienkāršot un vēlos uzsvērt, ka tas turpi, šā, šis darbs turpināsies ar jūsu palīdzību, lai nestu labumu lauksaimniekiem. Ja būs mazāk detalizēta normu ēs e līmenī, tad attiecīgi tas ļaus lauksaimniekiem risināt konkrētas situācijas un um, Nu, tas palīdzēs tiem, kuri uh, patiesi vēlas ražot lauksaimniecības produktus un uh, arī tos, kuriem tas ir, teiksim, vienīgais peļņas un iztikas avots. Šīs jaunās schēmas atvieglos lauksēmniekiem iespēju saņemt vajadzīgo atbalstu, un kopējā pieeja šai pārvaldībai, kontrolei un sankcijām būs daudz vienkāršāka, ieska, izmantojot informāciju tehnoloģijas, satelīta attēls un citas jaunās tehnoloģijas. Šeit ir labs eh, piemērs vienkāršošanai, uh, pārējot no normām patreizējā zaļināšanas sistēmā uz augu seku. Ja runājam par um, augu diversifikāciju, tad normas ir ļoti striktas un detalizētas. Bet pretstatā augu sekas uh, modelim. Tas nozīmē, ka dalībvalsts pati var noteikt atbilstošos kritērijus, ņemot vērā vietējos apstākļus. Priekšsēdētāji vēlos noslēgt, šī jaunā zaļā arhitektūra ir būtisks uzlabojums lauku saimniekiem un vidēji. Tas piedāvā vairāk iespēju sniegt finansiālu atbalstu tiem lauksaimniekiem, kuri vēlas eh, sniegt vairāk šīs publiskās preces. Tas vienkāršo uh, vidas pasākumus un piedāvā pielāgotus risinājumus, un uh, visi šie elementi ir vērsti uz to, lai um, strādātu integrētāk, izmantojot sinerģiju ar ambiciozākiem mērķiem. Un, kā jau es teicu iepriekš, dalību valstīm šis saturiskais piepildījums ir kā tāds obligātais, ņemot uh, vērā dažādas risinājumus. Es ceru, ka mums kopā izdosies. Paldies! Liels paldies komisāra kungām! Tagad pāriesim uh, pie jautājumiem un komentāriem no deputātu puses, kā pirmajām došu vārdu um, Garcijas um, kundzei lūdzu. lūdzu. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji, esiet sveicināti visi, esiet sveicināts komisārkungs, paldies par jūsu skaidrojumu šorīt. Un mēs varam runāt par svarīgākajiem punktiem, kā LP reformas priekšlikumā. Ir tiesa, ka zaļināšanas arhitektūra ir svarīga sadaļa, un uz šiem jautājumiem koncentrējas gan sabiedriskā doma, gan Eiropas lauksaimnieki, runājot par jauno reformu. Un jūs norādījāt jau, un būtiski tas ir mums visiem svarīgi, un mēs vadāmies savā darbā no, no, tā, ka ir būtiski garantēt lauksaimniecības nākotni. Ne tikai tāpēc, ka Tas ir, no, tā ir nozīmīga mm, nozara darba vietu radīšanā un nozīmīga apkārtējai vidē, bet šī joma ir ļoti nozīmīga visiem Eiropas iedzīvotājiem, lai varētu saražot pārtiku par saprātīgām cenām. Tas ir arī KLP galvenā būtība. Tā ir galvenā būtība. Tāpat arī Šiem nolūkiem ir jābūt savietojamiem un atbilstošiem ilgtspējīgai lauksaimniecībai un lopkopībai gan vides, gan ekonomiskā ziņā. Ir jārīkojas atbildīgi, kā jūs to norādāt, un ir jārīkojas realistiski, tad, kad tiek norādīti indikatori mums ir jābūt ar autentiskiem datiem, lai lauksaimniecība būtu vēl viena ekonomiska aktivitāte cilvēkam. Tāpēc tas ir, ir jāņem vērā. Par nosacījumiem. Redziet, lauksaimnieku pūliņi Eiropā tiek pielikt ārkārtīgi lieli jau ar esošo KLP, un mums nav izdevies sabiedrībai likt apzināties šos pūliņus, kas tiek pielikti. Mūsu ražotāji ir visatbildīgākie vides ziņā nekur pasaulē. Prasības nav augstākas kā pie mums. Un mēs neesam to pietiekami skaidrojuši tirgu mūsu patērētājiem, ka tad, kad uh, produkts ir Eiropas Savienības uh, kā tas ir saražots eh, ar daudz lielāku vidas atbildību nekā produkti no citām pasaules daļām. Vakar Spānijā mēs lasījām pētījumu par apelsīniem, kas tiek ievesti no vienas no trešās valsts, kurā ir, nu, un šajos apelsīnos ir 50 aizliegtas vielas, kuras Eiropā mēs nekur netradīsim nevienos augļos. Arī tas ir jāskaidro mūsu iedzīvotājiem. Ir jāapzinās šie pūliņi, ko Eiropas ražotāji pievieno savam darbam. Redziet, šie papildus nosacījumi jau ir vēl viens solis uz priekšu, un tāpēc mums, lauksaimniekiem, ir jāatstāj tie tādi pienākumi, e, kurus tie spēj izpildīt un kuri viņus e, ekonomiskā veidā nenobeidz. Ir jādomā par veicinošiem pasākumiem katra veida ražošanai un arī, lai šie, eh, šī ražošana būtu pievilcīga lauksemniekiem pašiem un lai tā atbilst arī vidas prasībām. Tāpat mums ir jāatstāja kāda manevrēšanas rezerve, mums ir jāizdomā ekoshēma pirmajam pilāram un uh, lauku agrovides pasākumi. Šiem pasākumiem ir viens, vienam otru jāpapildina. Uh, Ehm, es tikos ar ēnu referentiem no citām grupām, un mums izdevās panākt vairākus kompromisus. kompromisus. Šobrīd mums ir arī jārīkojas realistiski pa attiecībā par finansējumu pārdalīšanu. Mēs piekrītam, ka tos nedrīkst samazināt. Un No ražotāja viedokļa raugoties, būtiska fondu daļa ir jāatstāja pamat atbalstam, jo e, tas ir saistīts ar vides prasībām, kas ir ļoti augstas, kā jūs sacījāt sākumā. Tie būs vēl augst, tās būs vēl augstākas e, šīs prasības nekā šobrīd, un tāpēc mūsu ražotāji var nonākt visai delikātā situācijā, arī ņemot vērā starptautiskos nolīgumus, kuros nereti tiek um, mūsu nozares nepietiekami atbalstītas. Un šeit es domāju gan par uh, gaļas lopkopību, vēršu, kāzu, aitu, un arī jāapzinās mūsu vides prasībām. E, tiek apgalvots, kā diversifikācija nodrošinās augstsāk, bet ko mēs darīsim, kur nav alternatīva? Ir jāpat, jādomā arī par šiem ražotājiem, kuri cieš no mūsu sarunām un, piemēram, e, rīsaudzēšana ir sarežģītā e, stāvoklī tādā valstī kā Kambodža. Tāpēc mums ir jābūt vienotiem starp politiskām grupām, un es domāju, ka mums izdosies panākt lielas vienošanās starp lielākiem grupām, un lielākā daļa lauksemniecības eh, komitejas vēlas sagatavot tādu dokumentu, kas ir izdevīgs visiem lauksemniekiem, sabiedrībai un arī mūsu apkārtējai vidē. Paldies! Andriju! Nākošais runātājs deputāts Andriju. Paldies, priekšsēdētāji! Komisāra kungs atvainojas par kavēšanos. Es ātri iepazinos ar dokumentu, un um, man ir skaidri šie izaicinājumi. Katrā ziņā pirmkārt vēlos pateikties, ka šodien esat uh, mūsu komitejā. Šeit ir runa par ļoti nozīmīgiem jautājumiem, svarīgu priekšlikumu. Un priekšlikums, priekšlikums balstās uz šiem trim elementiem. Pirmkais, eh, pirmais ir tie, eh, tiešo maksājumu nosacījumi, eh, vidas prasības un ekoshēmas, e, kas ir visi ļoti būtiski aspekti. Un pirmais jautājums, kas rodas man, attiecas uz budžetu, un šeit es esmu nedaudz nobažījies, jo tas ir ļoti būtisks, lai saistītu to, ko es saucu par pārejas procesu, kas ir globāls process. Un, ja padome ir iecēlusi pārlikt KLP pieņemšanu, projektu pieņemšanu uz oktobri, tad man nav skaidrs, kā tas viss turpināsies, jo nebūs nekādas uh, virzības budžeta ziņā un kur mēs atradīsim resursus. Uh, Katrā ziņā man šeit parādās liela jautājuma zīme viscaur pirmajam aspektam, jo ja mēs vēramie, vēlamies šos vidas izaicinājumus ņemt vērā un saistīt to ar lauksaimniecību, tad mums ir kolektīvi jādomā pār to, kādus līdzekļus mēs tam piešķirsim. Un šie jautājumi mums kā deputātiem ļoti svarīgi. Tālāk ir tādi izaicinājumi, kas ir tuvāki lauksaimniekiem. Garsīs kundze jau par to izteicās. Nu, un, ja lauksaimniecības nozara darbos labi, tad lauksaimnieki šeit ir priekšplānā. Un cenu jautājums ir šo problēmu centrā. Un tad, kad ziņojumos mēs piedāvājam piešķirt jaunu, nozīmīgāku lomu komisijai, kā nozažu regulatoram, jo arī šeit es domāju, ka, piemēram, cenu nestabilitāte ir būtisks aspekts. Ja ienākums nav garantēts lauksēmniekam, kurš ir nozīmīgs spēlētājs visos šajos jautājumos, tad uh, sekas var būt nopietnas. Es domāju, ka mums ir jāapdomā krīzes pārvaldības regulējuma jautājumi šajā sakarā. Turklāt par šiem izaicinājumiem runājot, ir jāpiemina arī mūsu tirzniecības politika globālā izpratnē. Cenu jautājumi ir jāiekļau kopējā paketā, paketē, jo Ja lauksaimniekam tiek noteikti vidas prasības, kā ierobežojumi, tas nevar darboties, un es domāju, ka mums ir jādomā par pozitīvu pieeju, lai saiknes starp lauksaimniecību, vidi un klimatu pilnībā tiktu ņemta vērā. To es gribēju piebilst pie kolēģis Evansas Garsijas sacītā. Paldies! Klausimies, mīļāk! Millers kundze, lūdzu. Es esmu smēķis komisārs eh, kungs. Eh, vispirms vēlējos atvainoties par to, ka nokavēju sēdes sākumu. Es uh, Eh, vakar, vakarā līdz 11. mums eh, bija diskusijas lauksaimnieku pasākumā. Vācijā mēs eh, intensīvi diskutējam par šiem jauniem priekšlikumiem lauksaimniecībā un arī ar ministrijām notiek konsultācija. Šobrīd mēs esam drīzāk apjukuši, nav nekādas skaidrības horizonta digitālā regula novedīs pie uh, ļoti lielas pārvaldes struktūru uh, attīstības, uh, jo būs visādi ziņojumi jāsagat jāsagatavo par dažādiem rādītājiem, par mērķu sasniegšanu un tā tālāk pašreizējās pārvaldības struktūras to nevarēs paveikt, un tas nozīmē, ka pieaugs birokrātija kaut eh, mūsu vēlme būtu, lai eh, viss tiktu vienkāršots, lai būtu lielākā skaidrība. Mums jau ir notikušas vairākas tehniskās sanāksmes ar ēnu referentiem. Mēs esam eh, diskutējuši par krīzes un lauksaimniecības uh, rezervēm, bet esam pārāk maz pavirzījušies uz priekšu. Es vēlētos, lai mēs strādātu atklātāk un lai mēs varētu pastrād, pastāstīt lauksaimniekiem, kā darbosies šī jaunā KLP un lai eh, tiktu vienkāršota pārvaldība. Jūs savā runā eh, pieminējāt uh, par to, ka uh, tiks uh, sagatavots atbilstošs dokuments. Es tiešām vēlos, lai lauksaimnieki varētu uh, veicināt vides, klimata aizsardzību, ainavu attīstību, sociālos um, nosacījums pildīt, lai būtu šāda kondicionalitāte, bet es baidos, ka ja tagad tik uh, Eh, strauji šīs prasības tiks paaugstināts, kā tas tagad tiek pierosināts, tad uh, būs grūti gaidīt otrā pilārā no lauksaimniekiem vēl kaut kādus uh, brīvprātīgus pasākums, un es nezinu, vai mēs varēsim šādi pavirzīties uz priekšu. Liberāļi vienmēr ir iestājušies arī par brīvprātību par eh, brīvprātīgu pasākumu katalogu, ko var īstenot, un tādi var sasniegt vairāk klimata un vīdes aizsardzības jomā. Es komisāru kungs eh, gribētu eh, jūs aicināt, lai mēs kopīgiem spēkiem tiešām attīstītu, atjauninātu KLP Eiropas interesēs bet mēs nevaram novest pie tā, ka rodas liels administratīvais sloks un liels papildus sloks maziem uzņēmumiem. Paldies! Tātad izteicās mūsu godātie referenti. Ehm, mums bija eh, laiks uzklausīt eh, tad viņu viedokļus. Tagad gribētu sveikt eh, Agilēras kundzes viesus, kuri darbojas citrus augļu jomā. Par to mēs runāsim vēlāk. Tālāk pie mums ir arī pārstāvji no reģionālās pārvaldes. Sveicam jūs šeit! Un tagad došu vārdu koordinatoriem, katram divas minūtes lūdzu. Kā pirmajam došu vārdu Dantānkungam lūdzu. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le commissaire. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Paldies, ka mūs apmeklējat šorīt. Es gribētu atgriezties pie lieliskajiem Erāns Garsīs kundzes vārdiem un vēl grupas vārdā tos papildināt. Uh, Ir skaidrs, ka klimata izaicinājumi šodien mūs visus satrauc, mēs to apzināmies. E, taiskaitā un pirmkārt lauksaimnieki, kuri savā ikdienas darbā redz, ka stāvoklis maini, ir mainījies. Uh, ūdens ir vairāk, uh, kukaiņi nav tie paši, temperatūra mainās, uh, vesela rinda apstākļu, kuru dēļ viņiem ir jākoriģē savs darbs saimniecībās. Tāpēc KLP ar saviem mērķiem, kas nospraust 32. līguma pantā, ir paredzēta, lai nodrošinātu gan patērētāju drošumu, gan ienākumu lauksaimniekam. Jākonstatē, ka Šajā periodā un mūsu sasaukuma laikā, komisāra kungs, mēs nebijām spējīgi nodrošināt ienāk, eh, pienācīgu ienākumu Eiropas lauksaimniekiem. Tas eh, parāda, kā to, kā tāds, kāda mēs iepriekšējā politika nav pietiekami darbojusies, un tad, kad mēs vēlamies vēl e, pārkraut mūsu kuģi ar jauniem nosacījumiem, tas apgrūtinās darbu mūsu lauksaimniekiem, un es ba baidos, ka tādā veidā mēs varētu atraidīt uh, pie, savērā lielu to jauno cilvēku daļu, kuri būtu ar mieru uzsākta darba lauksaimniecībā. Es varētu šeit runāt par saimniecībām manā valstī, un dati par 18. gadu ir satraucoši, ņemot vērā tos datus, cik eh, daudz eh, saimniecība ir bankrotējuši, cik ganāmpulku ir, gan, ir, ir eh, zuduši, un tāpēc ir ļoti būtiski garantēt kopēju uh, lauksaimniecības politiku. Jā, Maihls kundze, jā, paldies, es arī atvainojos, kā arī nedaudz nokavēju, bet man birojā vēl bija noteikti pienākumi jāveic, bet es gribu tagad sākt ar to, uh, kā skaidri pateikšu, ka priekšlikumu principu, principā es atbalstu. Un pirmajā pīlārā ir uh, jāieliek uh, pamat akmens, lai uh, tā tad īstenot ekoshēmas un, nu, jautājums, kur ir palikusi brīvprātība, ja. Un tas, kas ierakstīts pirmajā pīlārā, man šķiet eh, par vāju. Tur vajag skaidri ierakstīt, ka publiskie, uh, publiskais finansējums ir paredzēts publiskiem pakalpojumiem. Tātad klimāta aizsardzībai, vīdes, ūdens aizsardzībai. Uh, bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai, un tad, tātad šīs ekoshēmas tiek īstenotas. Es esmu pagājuši nedēļu piedal, eh, piedalīsies dažādos pasākumos un konstatēju, ka Vācijā vispār nav pietiekams informācijas, kas ir iecerēts ar visu šo pasākumu, ar šīm ekoshēmām, ko visu ar tām var paveikt dalību valstīm būtu jāizstrādā programmas par to, ko varētu darīt, un es nožēloju, ka tas netiek darīts, un kolēģi no ETP uh, norādīja, ka 70% no pirmā pīlāra vajadzētu paredzēt tiešmaksājumiem, nu tas tā pa vecam Es gribu norādīt, ka mēs vēlamies, lai 50% no pirmā pilāra finansēm tik novirzīti ekoshēmām un ir skaidri jānorāda, kur ir pievienotā vērtība, ko gūst uh, sabiedrība no šiem pasākumiem, un diemžēl dalību valstis nav pietiekami labi par to informēts. Nikolson kungam vārds. Uh, thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, negribēju patiesībā piedalīties šajās diskusijās, bet man šķiet, ka eh, man iepriekšējā runātāja eh, izlaida kaķi no maisa, man šķiet. Un man liekas, ka jā, šīs izmaiņas ar to procentuālo sadalījumu cilvēkiem būs ar to jārēķinās, un nav šaubu, protams, ka lauksaimniecība ir mainījusies. Eh, mēs redzam, ka, piemēram, lielopi joprojām paliek ganībās ziemā, tie netiek sadzīti kūtīs tādēļ, ka paliek silts un kūtīs ir pārāk silts un nevar um, tikt galā ar um, vircu. Un, uh, kā jums šķiet, ja lauksaimniekam tagad ir jāpielāgojas visām šīm jaunām izmaiņām, kurš ar, ar šie, piemēram, ar šo lopaudzēšanu nodarbojas 365 dienas gadā? Es domāju, ka esmu nonācis pie secinājuma jau labu laiku atpakaļ. Man šķiet, ka lauksaimnieki ir vīlušies tajā, kā Eiropas Savienības normas tiek īstenotas dalību valstīs un kā tās tiek interpretētas. Un man šķiet, mums vajadzētu paraudzīties, lai šo normu interpretācija un īstenošana visās dalībvalstīs būtu vienāda. Tas ir liels izaicinājums. Paldies! Katainens kundze lūdzu. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää myös komissari Hogania Äh, siitä, että uudessa CAP-esityksessä noudat. Vēlos pateikties äh, komisāra kungam, un äh, es domāju, ka KLP būtu jāņem vērā vietējie apstākļi. Mums ir jādarbojas ņemot vērā vietējo situāciju, un uh, vajag, lai arī attiecīgi lēmumi tiktu pieņemti tuvāk tai vietai, kur pasākumi tiek īstenot, jo viņi labāk nekā komisija un komisijas darbinieki zina vietējos apstākļus. Piemēram, ir milzīga atšķirības starp Spāniju un Somiju. Klimats ir atšķirīgs, augsnes eh, struktūra ir atšķirīga. Piemēram, pie mums eh, tagad ir mīnus 30 grādi un eh, sniegs turas līdz aprīlim. Un, protams, attiecīgi mums ir jāizmanto pilnīgi savādāki augu aizsardzības līdzekļi, kā arī mēslojums, un tas uzliek mums atšķirīgas prasības nekā, piemēram, Spānijas lauksaimniekiem. Komisāra kungs, kā ar dalību valstu spēju pašām lemt un um, stratēģiskajiem mērķiem, tātad kur ir šis līdzsvars? Man šķiet, ka uh, dalību valstis varētu pašas labāk noteikt, kādai jābūt stratēģijai un pasākumiem, bet kā jūs redzat dalību valstu lomu KLP īstenošanā un arī Eiropas parlamentu lomu? Paldies! Tālāk nākamais runātājs. Eh, gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, deputāts Sarnā. Mēs vēlreiz uzstājam uz to, ka ir jāskata ražošanas modelis, tirgus regulējums un cēnu jautājums. Un, manuprāt, ļoti labi ir diskutēt par vidas jautājumiem, bet problēma ir tā, ka mēs nepārtraukti runājam par uh, Eh, ne īsto tēmatu. Šobrīd, un realitāte ir atšķirīga, šobrīd eh, Galicijā ir krīze, ko izraisa eh, industriāli audzētos cūkopības radītā virce. Kāds ir risinājums? Risinājums ir pārtraukt, sagrābt zemi, lai pārveidotu to par izgāšanas vietu vircai, kas jau tagad ir nopietni piesārņojis ūdeni. Tas viss notiek, tai skaitā ar KLP no līdzekļiem. Es gribu runāt par lietas būtību, par modeli, par cenām, kas garantē to, ka visiem, kuri strādā lauksaimniecībā, lopkopībā, varētu iztikt no sava darba un saistīt to ar tādu ražošanas modeli, kas nepieļautu apkārtējās vides krīzes, cenu krīzes un lauku vides iznīcināšanu un darba vietu iznīcināšanu lauksaimniecībā. Paldies! Hauslink! Hauslinkungs! Jā, komisār, rīn. Jā, komisār, kungs, mēs, eh, jūs runājāt par vēlmēm, mēs par realitāti, nu, lai dalību valsts risinātu problēmas, ko KLP eh, nevar atrisināt, tad vides eh, aizsardzības saskaņošana ar lauksaimniecību, nu, tas diezgan nereāli. Mums Vācijā 16 procesu uzsākt par uh, Eiropas saimnes normu uh, pārkāpumiem, nu, uh, var jau, ir tādi, kas saka, dodiet naudu, un tad mēs darīsim kaut ko brīvprātīgi, tā jau mēs nepavirzīsimies uz priekšu. Nu, uh, Uh, no vienas, uh, tā tad uh, jūs vēlaties vairāk brīvās tirzniecības, trešo valstu tirgus, zemākas cenas, masu ražošanu un tāpat laikā vidas aizsardzību, nu tas nav iespējams. Nu, ja mūsu lauksaimnieki saskars ar dempingu no trešām valstīm, nu, eh, un vēl jāīsteno brīvprātīgi pasākumi, nu, tad tas nav iespējams, tad tas, tie būs, tiem jābūt obligātiem. Nu, ir uh, eh, dramat, dramatiska situācija ar uh, sugu izzušanu, ir jārīkojas, nu, ko darīt, nu, tad mēs eh, ar brīvprātīgiem pasākumiem eh, darīsim kaut ko un paskatīsimies, kas notiks. Nu, nē, mēs eh, esam krīzes situācijā. Un vakar Rumānijas prezidentūras pārstāvis atzina, ka krīma, klimāts ir aktuāls jautājums, bet mums vajag konkrētus pasākumus, ko tad darīt, un to es nesaskatu. Mums ir bijuši vairāki Eh, vairākas tikšanās eh, ar um, referentiem, bet mēs eh, neesam panākuši vienošanos, un ja lauksaimniekiem nebūs ilgtspējīgas perspektīvas arī saistībā ar vides un klimāta aizsardzību un attiecībā ar tiešmaksājumiem, nu tad mēs nekādu sistēmas uh, maiņu nepanāksim, un šī sistēma, kas tagad nav optimāla, lozokungs. Paldies, komisāra kungs. Eiropas revīzijas palāta nesen atzina, ka jūsu īstenotā vidus politika nemaz nav efektīva, ka tā ir nekonsekventa un nāk par sliktu uh, saimniecībām, kas ir ekoloģiskas, un nāk par labu tām saimniecībām, kas nav ekoloģiskas. Pirms uh, pāris uh, nedēļām publicēts pētījums uh, atzīst, ka Francijas lauksaimniecība ir visilgtspējīgākā pasaulē, bet KLP uh, pakļauj lauksaimniekus ar vien lielākai nomelnošanas kampaņai. Uh, Es gribētu jautāt, vai jūs ņemsiet vērā atšķirīgu attīstības līmeni lauksaimniecībā Eiropas Savienībā un piedāvāsiet diferencētus risinājumus, lai novērstu konkurences kropļošanu starp dalību valstīm un tiešām koncentrēsties uz vides jautājumiem. Otrkārt, ko teikt par mūsu tirzniecības politiku, kas būtībā grauj mūsu vidus politiku, jo piesārņojums un kaitējums tiek eksternalizēts. Un vai e, tā vietā, lai e, apstiprināt šādu zaļo programmu, jums nevajadzētu domāt par tiešiem e, maksājumiem, par konkrētiem vides pasākumiem un pietiek, ka īstenot šādu politiku, kas uh, uzveļ vainu lauksaimniekiem, drīzāk būtu jādomā par tādu politiku, kas uh, veicinātu, lai lauksaimnieki iesaistītos vidas pasākumu īstenošanā. Paldies! Mums ir pieteikušies 20 runātāji vēl. Lūdzu, katram minūti, jo mums ir jāpabeidz laicīgi. Un, lūdzu, bez tā tad pateicības vārdiem un tā tālāk, tātad bez tukšas runāšanas konkrēti par lietu. Esmu audzināta, saku labdien un vairāk neko. Komisāri, šodien mēs runājam par zaļināšanu. Es domāju, ka tur ir uh, pozitīvi aspekti, Peikosheimas atbalsts, tas ir labs pasākums, bet šodien, un ko esot kopā ar Spāņu lauksaimnieku grupu, Eh, apliecināt vēlos to, ka pastāv neticība šai politikai un pastāv lielas bažas, jo um, mēs vēlētos vairāk savstarpīgumu ar trešajām valstīm un lai būtu adekvātāks pieprasījuma apmierinājums. Tas, kas uh, mani satrauc šobrīd ar zaļo maksājumu, ir tas, ka vai, es gribētu dzirdēt atbildējumus, kā jūs to kontrolēsiet. Komisija uh, kā tā kontrolēs iespējamo zaļos tirgus, iekšējā tirgu, eh, zaļās barjeras eh, iekšējā tirgu, vai eh, tas, attie, vai tas notiks katrā dalībvalstī. Iekšējā tirgu var izveidoties zaļās barjeras. Kā tās novērst? Jā, ja, herzlichen Dank, Herr Kommissar. Paldies, komisāra kungs saka. Hoibušs kundze, tad jūs uh, teicāt, ka KLP reformas ir vērstas uz uh, videi draudzīgu lauksaimniecību, un uh, es Eh, ka dalību valstīm īstenotā politika jābalst uz analīzi, tātad vai jūs veicat šo analīzi dalību valstis, bet kas to visu kontrolē pēc tam, kad tiek veidot strateģiskie plāni? Ja komisija veic šādu analīzi, tad tai jābūt ļoti detalizētai gan attiecībā uz vidi un uh, Eh, klimātu jautājums, vai jums ir šādas uh, kapacitātes, lai jūs varētu izkontrolēt visus 27, 28 dalību valstu un to strateģiskos plānus. Otrs par ekoshēmām tas varētu būt instruments, bet, nu, šeit ir uh, runa tiešām par uh, brīvprātīgu, bet es domāju, ka minimums būtu noteikti, cik procents finansējumu novirza ekoshēmām, un tad uh, dalību valstis var izstrādāt šīs programmas, bet ir jāpārbauda analīze, stratēģiskie plāni un uh, procentuālais uh, Uh, līdzekļu daudzums, kas tiek novirzīti šādiem pasākumiem. Aņo kungs. Labrīt, komisāris. Noteikti atbalsta to, ka subsidiaritāte tiek palielināta. Jūs runājat arī par klimatu pārmaiņu, jums ir taisnība, jo klimata zinātnieki, viņi pateiks, uh, ka mēs esam iegājuši Dantona minimālajā periodā. Uh, tas ir solārais cikls, un tas tā jau ir bijis, un Mums ir jāpielāgojas un tādēļ mums ir eh, jāstājas eh, pretī augstajiem laika apstākļiem, kas ir sagaidāmi, un jūs to neesat gatavi to darīt. Tālāk ūdens taupīšana, jā, ļoti vērtīgi. Es eh, audzēju lucernu. Un tā ir ļoti izturīga pret sausumu, bet tā emitē um, um, ūdeņraža oksīdu, kas jums nepatīk, bet, nu, tā ir. Eh, es atceros slāpekļa oksīds, un eh, tā to darīs, tur neko nevar darīt. Un, eh, protams, ir jādomā, mēs varam domāt par <clears throat> kultūra augu un Um, varietāšu dažādošanu, bet uh, tur atkal ir nepieciešams tās lietas, kas jums nepatīk kā ģēma un tā tālāk. Un mēs tikai varam paredzēt masu bezdarbu. Nākamais runātājs. Paldies, komisār kungs, ja mēs paskatāmies kopīgi uz pēdējiem gadiem, kur. Uh, kuros eh, it kā nekas nav noticis. Kolēģis Haislings ko kritizēja brīvprātību, bet mēs jau ar šādu principu otrajā pilārā esam daudz ko panākuši, kad uh, ir izstrādāti zemes uh, attīst, tātad attīstības plāni. Un daudz, kas arī manā reģionā ir sasniegts, ir daudz pozitīvi pozitīvu piemēru, kur ar lauksaimniecības programmu starpniecību daudz kas ir izdarīts vides eh, jomā. Mēs eh, pēdējo gadu laikā konstatējām, ka ir grūti šīs vides programmas izstrādāt saistībā uz, ar eh, zaļināšanu, un man tagad ir uh, Eh, bāžas par to, ka tagad šādas divu līmeņu programmas pirmajā un otrajā pīlārī būs vēl eh, grūtāks uzdevums un nezinu, vai mums izdosies to panākt. Nākošais runātais deputāts Kolumbijai. Komisārkungs. Jūsu konstatējumi un priekšlikumi neatbilst izaicinājuma līmenim. Zaļinājuma bilance ir gan groteska, gan gramat, dramatiska. Nekāda uh, sakara ar vidi, kā to norāda vairāki, un ārkārtīgi lielas izmaksas lauksaimniekiem. Uh, un komisija par to ir atbildīga. Tagad jūs solāt šo katastrofu labot, piešķirot vairāk brīvības dalību valstīm vidas pasākumu ziņā. Jūsu nosaukties liekšņi pirmajā un otrajā pilārā tomēr ir augsti. Komisija varētu nodrošināt vidas mērķu un klimata mērķu sasniegšanu, paredzot, ka 40% no KLP ir tiek novirzīti klimatam un vidēji. Vai jūs tik tiešām domājat, ka mūsu lauksaimnieki? Uh, piekritīs tam, ka tik daudz atbalsta tiek novirzīts vidēji klimatam un daudziem, daudzām organizācijām, un tik maz viņu aizvien grūtākiem dzīves apstākļiem, neskaitot papildu birokrātiju dalību valstī. Un neņemot vērā jaunos ierobežojumus un papildu noteikumus, kuri gulstas uz mūsu lauksimnieku pleciem, un jūs tajā runājat par vienkāršošanu. Turklāt, vi, uh, vienpersonīgi lemjot par kritērijiem, ko piedāvā dalībvalsts un to kontroli, jūs izveidosiet vēl lielāku juridisku neskaidrību attiecībā uz atbalstu maksājumu sadalījumu un tiem nosacījumiem. Uh, Ne jūs, ne jūs kolēģi nekad eh, par to. Viņiem nebūs jāmaksā pretēji eh, lauksaimniekiem, kuriem ir jāatmaksā viss, eh, katrs nepareizi saņemtais santīms un kā LP gadu gaitā kļūst aizvien vaiprātīgāk. Šairis Hundze. Dat we wat moeten doen voor milieu. Ik heb mijn amendementen ook ingediend. Paldies, priekšsēdētāji piekrītu 30% slieksnim zaļiem maksājumiem. Zem šī sliekšņa mums neizdosies sasniegt mērķus. Es atbalstu vides mērķus kā visi, bet ir jābūt ļoti vērīgiem, jo ir aizvien vairāk jauno lauksaimnieku, kuri pārtrauc savu lauksaimniecības aktivitāti, jo viņi nespēja savilkt galus kopā. Komisārkungs, ko jūs darīsit tad, kad mēs esam. Tad, kad mēs esam, kad mums ir jāatgriežas pie uh, paša lauksaimnieka lauksaimniecībā un ne tikai pie vidas jautājumiem. Es domāju, ka ir jābūt lielākai skaidrībai un jābūt ilgākam periodam nekā uh, septiņi gadi. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs, nākošais runātājs Lopēkungs. Uh, Paldies par uzstāšanos šodien. Jūs izklāstījāt šo ļoti interesanto programmu nozīmīgo mūsu lauksaimniekiem, kuri ir nobažījušies par to, kā viņi varētu atbalstīt eh, vidas un klimata jomu. Man būtu jautājums par prasībām ekoshēmu sakarā, vai tie būs, tās būs vienādas visām dalībvalstīm tomēr. E, ietekme uz apkārtējo vidi ir praktiski vienāda katrā valstī, tad kāpēc šis atbalsts ir atšķirīgs dažādās dalībvalstīs? Jā, mēs nesasniegsim pilnu konverģenci, mēs nevaram runāt par papildu atbalstu. Par papildu prasībām, vai arī ir jānāk klajā ar diferencētām prasībām. Paldies! Nākošais runātājs, man deputāts Van Kandelāre. Komisāri, man ir viena minūte, lai uzdod divus jautājumus Es runāšu par lauksaimnieku pasargāšanu. Pirmkārt, ir jāizvērtē, kādi ir attiecīgie radītāji, taču dalība valstis ir ļoti atšķirīgas Eiropas Savienībā, un kādā veidā jūs kā komisārs spēsit izvērtēt atšķirības starp radītājiem dalību valstu vidū. Uh, Otrais jautājums par ekoprogrammām. Es uzklausīju jūsu ieteikumus dalībvalstīm vairāk elastības, bet vai šajās ekoprogrammās nevarētu paredzēt vairāk um, manevrēšanas rezerves? Piemēram, ja kāds lauksaimnieks vai lopkops izvēlas uh, saviem, savus lopus barot ar soļu, vai tas varētu tikt iekļaut šādā ekoprogrammā. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri! Arī Es vēlos eh, precizēt atsevišķas lietas. Eh, vides aspekts, manuprāt, ir ļoti būtisks, jo mums ir nepieciešams visu Eiropas pilsoņu atbalsts kā LP. Un tāpēc ir eh, būtiski nospraust skaidrus vidas mērķus. Tagad ir jāsa, jāsaprot, kā mēs radīsim līdzsvaru starp lielākām ambīcijām un visu pasākumu īstenošanu neuzliekot papildunas lauksaimniekiem. Mēs nevēlamies, lai lauksaimnieki atkāps no KLP. Šeit ir runa par ļoti būtiskiem aspektiem. Jūs ilustrējāt reformas projektu, un man ir jautājums, kā garantēt to, ka šīs papildu saistības dalību valstīs tik tiešām palīdzēs nonākt pie risinājuma. Kā komisija var sniegt savu atbalstu, jo tomēr ir jārunā par visai lielu sarežģītības līmeni šai Budākungs. Gazile de mediu trebuie să fie oarecum corelate și... Priekšstādātāji kungs, komisār kungs, es arī domāju, ka visi uh, pasākumi ir jāsaskaņo ar lauksaimnieku saņemtajiem maksājumiem dalību valstīs, jo nav pareizi, ka ja lauksaimnieks saņem 250 eiro par hektāru, pilda tādas prasības kā tas, kurš saņem 65 eiro par hektāru. Uh, Mums jau ir izstrādātas programmas, bet tās ir nepietiekamas, lai īstenota vides aizsardzību. Mums ir arī jādomā par visiem, visām tām personām, kas veids pasākumus lauku vidas aizsardzībai, bet nav tiesīgi saņemt uh, palīdzību, un viņi nevarēs turpināt darbu, ja viņiem nebūs uh, tiesības saņemt atbalstu pirmā vai otrā pīlāra ietvaros. Uh, Paraudzīsimies uz ASV, kur jaunajiem lauksaimniekiem ir tiesības saņemt atbalstu. Paldies! Uh, Vaica kungs, komisāra kungs, kā jūs nodrošināsiet to, lai nav uh, tirgus kropļojumi, lai salīdzināmos reģionos būtu salīdzināmas subsīdijas. Tas īpaši attiecas uz mazām valstīm un ir jābūt salīdzināmiem rādītājiem, jo pretēji būs uh, Uh, tirgus kropļojumu. Tālāk agro uh, mežsaimniecība arī ir ļoti um, uh, tāds uh, perspektīvas lauksaimniecības modelis un eh, tāpat eh, par vietējās ekonomikas atbalstu un kā jūs esat paredzējuši reālu griestu noteikšanu sarunās ar eh, valstu ministriem. Man par to zinām šaubas un noslēgumā es pozitīvi vērtē ETP ierosinājumu aizliegt importu uh, produktiem, kas neatbilst Eiropas Savienības standartiem un uh, To teica Herāns Garsīs kundze, un varbūt visi to neatbalsta, bet šeit ir citrus audzētāji zālē, kuri tiešām saskars ar šādu konkurenci. Paldies, nākamā runātāja Delais kundze. Es uh, gribu uzstāt uz to, ko teica Dantāna kungs. Tātad, ja mēs gribam garantēt pārtikas drošumu un al, eh, piegāžu autonomiju, tad mums ir jādomā par uh, lauksaimnieku nākotni un arī vides pasākumiem. Bet uh, eh, neviens šeit nerunāja par bioekonomiku. Lauksaimniecība un bioekonomika šobrīd ir Eh, šie abi elementi jāsavieno. Tāpat jūs nerunājāt par olbaltumu eh, ražošanas plānu, kaut arī mēs proteīnus lielā daudzumā importējam no citiem pasaules reģioniem, un tie ir ģenētiski modificēti organismi. To Eiropā neviens vairs nevēlas, jo uh, mums ir uh, Tā tad jādomā par mūsu lauksaimniekiem. Un jūs runājāt par vienkāršošanu. Nesmu pārliecināta, ka augusagas ieviešana atvieglos lauksaimnieku dzīvi, varbūt administrātoru dzīvi. Paldies vārds Flanagan kungam. Komisāra kungs, jūs pieminējāt, ka ir jāaizsargā tās augsnes, kas ir bagātas ar oglekli. To mēs noteikti darīsim, bet tam ir jābūt realizējamam. Uh, Ideja ir tāda, ka ir jānosaka pamata nosacījumi, bet tie varētu radīt problēmu. Ja jūs gribat panākt rezultātu, tad ir jāpāriet ne, no aizsardzības uz uzturēšanu, un tad ir jābūt ekoshēmai, kas stimulē cilvēkus izvēlēties šādu risinājumu otrajā pīlārā, jo mums ir jābūt realistiskiem, un jūs ļoti labi zinat, kāda ir situācija īrijā, un ideja par to, ka tas ir jādara, lai saņemtu tikai šo pamatmaksājumu, tad, ja tikai tā, tad tas nenotiks. Jūs pieminējāt vārdus neproduktīvs. Ja mēs esam nopietni attiecībā uz to, ko saimnie, lauksaimnieki var ražot, mēs, mums ir jāatsakās uh, no uh, vārda neproduktīvs. Piemēram, uh, īrijā eh, viena no uh, galvenajām uh, augu kultūrām tika nosaukta par neproduktīvu. Paldies! Általában meghagyom. Paldies, priekšsēdētājs Akačānī kungs. Kopumā runājot, es esmu apmierināts ar rezultātiem, un Eiropas lauksaimniecība ir izdarījusi daudz lai aizsargātu vidi. Katrā ziņā ir visai liels atšķirības starp laukiem un pilsētām, bet es domāju, ka e, tieši ar šo viedo ciematu procesu mēs cenšamies situāciju uzlabot, bet, protams, ir liela atšķirība e, starp to, kā cilvēki dzīvo laukos un kādi ir tie cilvēki, kas nodarbojas ar lauksaimniecību. Piemēram, um, ciematos ir liela problēma ar gaisa piesārņojumu no um, lauksaimniecības. Austrum Eiropā lielākā daļa cilvēku, diemžēl, viņiem ir jādomā par uh, savu iztiku un izdzīvošanu. Paldies! Nākamais runātājs! Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Ir jāizpild trīs nosacījumi, lai jaunā zaļā arhitektūra varētu nodrošināt veiksmīgu rezultātu. Pirmkārt, atbalsts no lauksaimniekiem, eh, administratīva veicamība un nacionālie stratēģijas plāni, kā arī esošo rīku izvērtēšana. Rīkiem ir jābūt vienkāršiem, konsekventiem, viengabalainiem un vienam otru papildinošiem, bet pār pastiprinātajiem nosacījumiem runājot, tie nedrīkstētu radīt pārlieku sarežģītu eh, regulatīvu prasību kopumu. Šobrīd jau tiek īstenotas kontrolas, kuras eh, nevienmēr administrācijām ir vienkārši īstenot jamas. Un tāpēc šiem nosacījumiem ir e, jābūt ar savu pamatu Eiropas līmenī. Par ekoshēmu programmu runājot ir jānorāda, ka šim rīkam ir jābūt obligātam dalībvalstīs un, un izvēles e, lauksaimniekiem. Kā Zahvaljujem povjereniče na dolaz. Nākošais runātājs Marijana Petīra. Paldies, eh, komisāri, vēlos pateikties jums pār jūs sniegto informāciju. Es eh, vēlētos jums darīt zinām Horvātijas lauksaimniecības kameras atzinumu. Šī jaunā ekoloģiskā struktūra E, ir jāattiecina uz aktīvajiem lauksaimniekiem un ir arī jāņem vērā līdz šim veiktie pasākumi, pastiprinātā tie nosacījumi šai, e, šajā gadījumā e, varētu būt ar vainīgu eh, pakāpi Eiropas Savienībā bez unificēšanas. Mums ir tāpat jāapzinās kompetenci atšķirības, kas saistās ar attiecīgu likumdošanas piemērošanas līmeni apkārtējā vidē, klimatā un dzīvnieku labturības ziņā. Lauksaimniekiem ir jābūt ar eh, līdztiesīgu pozīciju Eiropas Savienoībā, bet apzinoties viņu atšķirības. Uh, mazajiem lauksaimniekiem ir jātiek atbrīvotiem no vairākiem no šiem nosacījumiem, kā tas notiek šobrīd esošajā ietvarā atbalsta maziem lauksaimniekiem. Nedrīkst palielināt prasības, vienlaicīgi samazinot vispārīgo atbalstu kādu. Komisāra kungs, pastāstiet, kādēļ jūs esat nolēmuši ekoshēmu atstāt kā brīvprātīgu lauksaimniekiem? Otrakārt, kad raugos uz interesanto diagrammu par uh, biodaudzveidību, kas notiek ar tiem lauksaimniekiem, kam jau ir minimāli 7% šo nosacījumu izpildījums? Un tad iznāk, ka šie lauksaimnieki tiek izslēgti un uh, Šai schēmai ir e, jābūt tādai, kas veicinātu esošo biotopu saglabāšanu un uzturēšanu. Kādēļ jūs e, negribat rosināt dalību valstis būt viedas un gudras, jo Mums arī ir bijušas līd, līdzīgas problemātiskas situācijas, kad lauksaimnieki centušies tikt galā ar kādu negadījumu sekām, bet viņiem tas nav bijis uh, finansiāli izdevīgi. Paldies! Tarabela. Marks Tarabela. Vienā minūtē trīs idejas. Pirmā ir būtiska, to minēja jau Mišels Dantēns. Pirmkārt, ir jāatjauno korekts ienā, ieņēmums lauksaimniekiem. Visi šie ļauži Eh, cieš no ienākuma trūkuma, jo atalgojums vairs nav pienācīgā līmenī. Es domāju, ka šeit ir jānovērt akmenis gan dalību valstu, gan komisijas, gan mūsu pašu dārziņā, jo vienmēr ir parlamenta, uh, parlamenta daļa, kura oponē eh, mūsu priekšlikumiem. Otrkārt, vienkāršošana tā ir nepieciešama. Pirms gadiem desmit kolēģis Stefans Lefals runāja pār nepieciešamību pāriet no um, piespiedu pasākumiem uz līgumiem. Un ir jāpārbauda, kā šeit viss darbojas, jo. Uh, Nevajag pieļaut to, ka eh, tiek apgalvots, ka Brisele ir sarežģīta Tālāk ir jārunā arī pār tirzniecības politiku, lai tā būtu konsekventa un virgabalaina, it īpaši tas attiec uz brīvās tirzniecības politikām. Paldies, komisāra kungs. Mēs gribētu beigt 10.30. Lūdzu, vārds jums. Thank you very much, Chairman. And can... Paldies, priekšsēdētāji, un liels paldies visiem, kuri izteicās debatēs. Un... Uh, Eh, šī sanāksme ir par vidas zaļo likumdošanu, par lauksaimniecības eh, zaļo arhitektūru. Bet drīz būs sanāksme, bet ja runājam par naudu, tad eh, jūs esat arī viena no tiem, kas lemj. Un padome ir tā, kas nolēma atlikt vienošanos. Un Nu, mums ir jāgaida līdz oktobra beigām, lai kā nebūtu, bet es uzskatu, ka uh, Mums ir uh, politika tāda izveidota, pamatota, ka mēs varam pieprasīt vairāk līdzekļus, un viena no jomām noteikti ir tas, ka lauksaimnieki ir jāredz kā uh, problēmas risinājuma avots, nevis problēmas radīšanas avots, un tādēļ ir jānodrošina papildus resursi, lai šie lauksaimnieki uh, Mm, varētu sniegt vajadzīgos um, publiskos pakalpojumus, kā arī nodrošinātu vides aizsardzību. Daži lauksaimnieki uzskata, ka vispirms vajag naudu un tad varam pabeigt um, tehnisko pusi, kas ir saistīta ar KLP, bet es domāju otrādi, ja mēs gribam vairāk naudas, tad mums ir jāpamato kādēļ. Nu, jāatrod pareizais līdzsvars laikam. Strādāsim tad kopā pie tā, jo man šķiet, mēs visi esam viensprāts, ka, mums ir, ka mums ir jāmaksimizē resursi lauksaimniekiem, bet šī bija sanāksme, kas domāta par uh, vides aspektu lauksaimniecībā. Nu, protams, arī sociāla ekonomisko aspektu. Uh, Ilgtspēja ir ļoti svarīgs elements, jo, ja nebūs šīs ilgtspējas politikā, tad mēs nevarēsim aizsargāt dabas resursus nākamajām paudzēm. Arī tirgus noteikti meklē ilgtspējīgus risinājumus tajos produktos, ko pārdodam. Tātad šīs lietas vienotru papildina, un man šķiet visi piekritīs, ka brīvās tirsniecības nolīgumu, ko nesen esam noslēguši, visos tajos esam uzstājuši uz vides aizsardzības prasību noteikšanu arī trešajām valstīm. Un es nepiekrītu tam, ko daži teica par cenu dempingu bez pierādījumiem. Hauslinkungs to arī pieminēja. Jā, tas izklausās labi, bet uh, dodiet pierādījumus kur notiek produktu dempings. Pasakiet man piemēru, un es izmeklēšu situāciju. Tāpat, ja runājam par rīsiem, rīsi bija iekļauti um, nolīgumos par viss, bet ieroči, un tur ir iestrādāts aizsardzības instruments, lai palīdzētu Spānijas un Itālijas rīsu audzētājiem. Un daudz ir pauduši bažas par to, ka ir noticis dēmpings importējot no Kambodžas un Malaizijas, un man šķiet, ka tie instrumenti, par ko esam vienojušies tagad, var aizsargāt mūsu lauksaimnieku intereses, kur tas ir nepieciešams un pamatot, un mēs turpināsim to darīt. Un vēlos pateikties Malmstroms kundzei par to, ka viņai bija drosme to izmantot, lai arī starptautiskā opozīcija bija spēcīga. Mēs meklējam ekvivalenci vidas standartu ievērošanā, darba aizsardzības standartu ievērošanā, pārtiks drošuma standartu ievērošanā. Un nebūs nekāda izņēmuma, piemēram, Merkuzūra sārunās, mēs arī uz to uzstāsim. Andriju kungs, jūs pieminējāt eh, vidi, jā, mums ir nepiet, nepieciešams vispirms noformulēt politiku un tad varam prasīt naudu. Un CMO diskusijas var redzēt labus eh, piemērus eh, tām, kā tas ir labi darbojies. 15. un 16. gadā eh, mēs daudz pasākumus izmantojām kopējā tirgus organizācijā, un, un, un tas ir devis vēlamos rezultātus. Uh, arī, piemēram, saistībā ar piena pulvera krājumiem un tā tālāk. Tas viss nu darbojās. Jā, jūs redzat, ka šie priekšlikumi darbojas. Nu, kādēļ mainīt to, kas labi darbojas? Mullers konce, es nezinu, ar ko jūs esat runājuši, bet tad, kad es runāju ar vācu lauksaimniekiem, tad viņi nepieminēja nevienu no tām problēmām, ko jūs minējāt saistībā ar eh, šiem pienākumiem, ko minēja Vācijas valdības pārstāvji. Es zinu, ka jā, dalību valstu valdības ir um, nobežījušās, ka viņiem būs vairāk jāstrādā, bet indikātori ir pa 5% samazinājušies, līdz ar to arī atskaitas paliek vienkāršākas un uh, KLP ir apvienojis trīs politikas vienā. Ir mazāki indikātori, un tie ir kopīgi izmantā, izmantojami, ir uh, programmas, kas kalpo kā stimulu lauksaimniekiem, pieeja ir brīvprātīga, kontrolas pasākumi saimniecību līmenī ir samazināti, līdz ar to Vācijai būs vajadzīgs mazāk ierēģņu, lai eh, izbrauktu uz lauksaimniecībām un veiktu pārbaudas uz vietām. Es gribu paskaidrojumu, pamatojumu tam, ko jūs teicāt, bet es domāju, ka tas nav pamatoti. Dantānkungs teica, ka mums ir jābūt uh, piesardzīgiem, lai neradītu papildus administratīvo slogu. Es jau atbildēju uz to, ka mēs esam vienkāršojuši lietu, un tas tā nebūs. Bet, ja runājam par pārtiks ķēdes stiprināšanu, tad arī jūs varat palīdzēt un nostabilizēt lauku saimnieku vietu šajā ķēdē ar omnibus likumdošanu, citām normām. Uh, Tā ir kā mozaīka, ko mēs veidojam gabaliņu pa gabaliņām daudz gadu garumā ar mūsu sadarbību, eh, pieņemot ehm, atbilstošo likumdošanu pret negodīgu tirdzniecības praksi, pār konkurences veicināšanu tā tālāk. Un tā, es domāju, mēs spērsim reālu soli uz priekšu ekonomikā, lai lauksaimnieki varētu gūt lielāku peļņu šajā ķēdē. Par KLP strateģisko plānu tas piedāvā elastību dalību valstīm. Jūs gribat, lai viss būtu obligāti, bet tie cilvēki, ar ko es, tieks, es tiekos, viņi saka, ka decentralizēta brīvprātīga pieeja ir labāka. konsultējoties ar iesaistītajām pusēm, es to tā dzirdēju, bet, protams, dalībvalstīm ir jāpiedāvā iespējas lauksaimniekiem, lai viņi varētu izvēlēties. 15% līdzekļu ir pārneses iespēja no pirmā pilāra uz otro un otrādi, pielāgojot attiecīgajiem apstākļiem dalībvalstī. valstī nu, mēs saglabāsim šo elastību attiecībā uz līdzekļu pārnesi starp pīlāriem. Un es domāju, ka dalībvalsts noteikti varēs darīt vairāk, veidojot šīs programmas un izmantojot elastību pīlāros. Es zinu jūsu argumentu par 50% šo finanšu mm, izmaiņām, bet eh, tas ir arguments citai diskusijai. Es piekrītu Niklsonu kungam, ka normu interpretēšanai un īstenošanai ir ļoti liela nozīme, un komisija ir uzņēmusies atbildību apstiprinot strateģiskos plānus dalību valstīs, lai tas tiktu ievērots. Un es domāju, ka mēs, protams, varētu uh, varbūt pagājuši reiz būtu izdarījuši lietas labāk, bet mēs guvām mācību un tā vietā, lai izdarītu simts pārmaiņas, mēs vienkāršojām lietas un, un tas nozīmē, ka mēs uzklausījām jūsu viedokļus. Un tas tā turpināsies un mans personāls ir gatavs to darīt un pie tā strādāt. Katainēns kundze, jā, protams, vietējie apstākļi ir jāņem vērā, un tas ir iestrādāts KLP strateģiskajos plānos un jaunajā īstenošanas modelī, kas ņem vērā vietējos apstākļus. Tajā pat laikā tas ir jāsasniedz, respektējot ES kopējās lauksaimniecības politikas deviņus galvenos virsmērķus. Un ja kaut kādu iemeslu dēļ dalība valsts nevēlas īstenot plānus, ko komisija ir apstiprinājusi, komisija rīkosies. Jo dalību valstīm ir rīcības plāni, mēs varam piemērot finanšu korekcijas, jo mēs gribam, lai tiktu sasniegti ES virsmērķi lauksaimniecībā. Un tam mēs sekosim. Ja ir problēma ar ūdens piesārņojumu no cūku fermas Galīcijā, tad komisijai tas nav jārisina. Tas ir jārisina vietējām varas iestādēm, piemērojot attiecīgo likumdošanu. Mēs neiejauksimies eh, Galīcijas reģionālās eh, pārvaldes vietējās lietās. Norma piemērošana šeit ir problēma. Eh, nu, ja varbūt eh, vidas ģenerāldirektorāts jums var kaut kā palīdzēt, lai nu būtu. Mani apvainoja, ka es esmu naivs, varbūt. Flanagan kungs pateiks, jā, ka es esmu naivs, varbūt. Eh, eh, mēs, piemēram, uh, savedām īrijā kopā um, NVO ar valsts pārvaldes struktūrām, un viņi vienojās, viņi spēja vienoties. Es gribu, lai pieeja būtu balstīta uz stimuliem. Jūsu iepriekšējā pieeja ar obligātām normām un baiļu iedzīšanu lauksaimniekiem nedarbojās. Un es gribētu arī, lai eh, jūs eh, man sniegt konkrēts piemērs cenu dempingam, ko jūs pieminējāt. Lazūkungs, jūs vaicājāt par diferencētu politikas pieeju. Mēs uzstājām, ka ir tātad šie kopīgie ES mērķi uh, un ir kopīgi indikātori, pēc kuriem tiek mērīts izdarītais, jo pretējā gadījumā uh, mēs eh, nepamatosim Eiropas Savienības nodokļu maksātāju naudas izlietojumu. Es nedomāju, ka tirzniecības politika ir draudz vidēji. Mums ir, kā es teicu, mēs turpinām noteikt eh, standārtu ievērošanu līgumos un tā tālāk. Tālāk vides ambīcija līmenis. Tas palīdz mums mūsu sarunās par publiskajām precēm un pakalpojumiem un tas ir arī pamats, uz kura mēs vienojamies par lauksaimniecības budžetu. Protams, lauksaimniekiem ir jāsaņem samaksa par to, ko viņi dara, nodrošinot pārtiks apgādes drošumu un sabi šīs publiskās sabiedriskās preces un pakalpojumus, bet tā varētu būt arī pozīcija, ko mēs varētu izmantot sarunās par daudzgadu finanšu ietvaru. Agilērijas kundze, es piekrītu, ka savstarpīgums eh, tirdzniecības nolīgumos ar trešajām valstīm ir izšķiroši svarīgi. Tas, ko jūs vaicājāt par vienādiem nu, vides nosacījumiem visiem. Kādēļ mēs atteicāmies eh, no šīs prakusta gultas, ka piemērojam vienu modeli pilnīgi visiem? Uh, Mums ir kopīgi mērķi, kopīgi indikātori, kom, eh, kopīgi pamatnoteikumi un aizsardzības līdzekļi, un pārējais ir elastīgs. Piemēram, veidojot programmas, jo ne jau visas teritorijas ir vienādas. Un, ja runājam par bioekonomiku, Francijā, Itālijā, Spānijā – ir ļoti atšķirīgas, bet tās ir svarīgas, lai nodrošinātu ienākumus lauksaimniekiem un reģionam kopumā. Bet tam visam ir jābalstās uz mm, ieguvumu, zaudējumu, e, trūkumu un e, izdevību analīzi. Tā kā mums ir šie aizsardzības un drošības pasākumi, lai mēs vienādi piemērotu politiku. Haibeks kundze, jūs teicāt, jā, ka komisija sekos vai dalībvalstis ievēro noteiktos mērķus. Arņūkungs, noteikti būs eh, šīs eh, mm, eh, pļavas, bet jūs neapsveicāt mani ar tā saucamo trīs kultūru normas pieņemšanu referendumā, bet pastāvīgo zālāju normas pieņemšana, kā jūs zināt, tika apstiprināta Eiropas justīcijas tiesā, un mēs izdarījām izmaiņas omnibus regulā, kas atspoguļo jūsu paustās bāžas. Uh, Tas, ko jūs priekšsētāji teicāt par dubulto finansējumu, mēs to apzināmies. Mēs raugamies, lai programmas tiktu veidotas tā, lai tas ne, nebūtu iespējams. Noslēgumā var teikt tā, ka tas, kas ir saistīts ar naudu, naudas pārnes starp pīlāriem, tas turpināsies. Tāpat svarīga būs eh, stipro pušu vājo vietu iespēju un apdraudējumu analīze, eh, finanšu programmas, eh, subsīdijas agromežsaimniecībā, otrajā pilārā. Mēs saglabāsim līderu programmu, to mēs atrunājām jau likumdošanā, vismaz 5% līdzekļi tiek paredzēti līderu programmai. Griezt noteikšana, protams, ir finanšu diskusija um, jautājums, uh, tālāk uh, oglekļu bagāto augšņu aizsardzību. Flanagan kungs, jūs zinat, ka es to daru ilgu laiku, un man ir prieks, ka jūs mani atbalstījāt šodien, un tagad es esmu jauks pret jums, Flanagan kungs. Ļoti jauks. Es zinu, ar, kur, ar ko jūs esat strādājis iepriekš. biodaudzveidība garantē stratēģisko plānu ieviešanu un virzību uz priekšu, nevis soli atpakaļ. Kā jau teicu, mēs ticām brīvprātīgām normām, kas balstīts uz stimuliem, lai mazinātu sarežģītību. Noslēgumā priekšsēdētāji vēlos visiem pateikties par eh, piedalīšanos šajā diskusijā, un es teicu, ka kopējā tirgus organizācija labi darbojās, to es šorīt teicu, un šorīt no rīta attiecīgā komiteja tikās, lai pieņem galīgo lēmumu par vājpienu pulveri, un vairāk nekā 40 tūkstoši tonu šī piena pulvera tiks pārdots par pieņemamu cenu, par ko mēs vienojāmies un piena eh, tirgus krīze tiks atrisināta, un tas nebūtu iespējams eh, bez līdz likumdevējiem. Līdz ar to mums šādu lielu tagad vairs piena pulveru uzkrājumu nav. Jautājums ir atrisināts. Paldies! Paldies, tā bija ļoti laba informācija par piena pulveri. Liels paldies par tikšanos ar mums! Tas bija ļoti vērtīgi un vajadzīgi mums šeit komitejā, un es domāju, ka arī jums tas bija vērtīgi, tāpat kā mūsu deputātiem. Un, protams, mums ir jāturpina strādāt pie likumdošanas projektiem. Daudz lietas jūs izskaidrojot. Komisāra kungs, liels paldies jums! Līdz nākamajai tikšanās reizei. Depu, godātie deputāti, viena minūte tehniskais pārtraukums, lai mūsu viesi varētu paņemt varbūt kafijas un viesiem 30 minūtes kafijas dzeršanai, jo tagad mēs balsosim. Paldies! Państwa, koniec przerwy. Gudotie deputāti, e, sāksim balsošanu. Pārtraukums ir beidzies. Tagad lūkšu ziņojuma autoru Dormānu kungu lūdzu uzstāties. Ta, tak for det. Øh, jeg vil ikke sige så meget til at, at, at starte med. Jeg vil jo... Paldies. Vispirms gribu pateikties visiem, kuri ir uh, devuši savu ieguldījumu, lai šodien mēs varētu balsot par šo ziņojumu un ir paredzēts pēc tam šo jautājumu skatīt februāra plenārsēdē. Pateicos visiem, kas uh, palīdzēja mums nonākt līdz balsojumam un es izteikšos vēl pēc balsošanas. Sāksim balsošanu. 78. grozījums. Lūdzu, paceļam rokas. Kurš pār? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. 78. grozījums. Odrzucone, ale. Noraidīts. Vai beidzam balsot tātad? Pārbaudam. Jā, noraidīts. Trešais grozījums, kurš par, pret, noraidīts. 80. grozījums par, pret, norēdīts. 81. par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Norēdīts. 81. par, pret, noraidīts. 82 par, pret, noraidīts. 86 par, pret, noraidīts. 84 par, pret, noraidīts. 85. Nē, pārbaudam 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 85. par pret noraidīts. Otrais grozījums transporta komiteja par pret noraidīts. Pirmais par pret. Pārbaudīsim elektroniski par pirmo petī grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums par pret noraidīts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk grozījums. NV1 grozījums. Kurš par? Pieņemts. Otrais grozījums. Kurš par? Pieņemts. 107. par? Pret? Noraidīts. 106 par pieņemts. Grozījums 108. Mirklīti, saka priekšsēdētājs. 108. par pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 108. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. noraidīts. 109. grozījums par, pret, noraidīts. 110. par. Pārbaudām 109. sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 110. par. Pret pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. grozījums, kurš par pieņemts 118. un citi identiski par, pret, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 120, kurš par, pret, norādīts 121 par, pret, norādīts 9. grozījums par, pieņemts, 3. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ceturtais kompromiss pieņemts. 136. grozījums. Kurš par? Pret? Noraidīts. 22. transporta komitejas grozījums par? Pret? noraidīts. 138 par, pret, noraidīts. 139 par, pret, noraidīts. 140 par. Pārbaudām 139. grozījumu elektroniski. Sākam balsot. Simtu trīsdesmit devītais grozījums pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 139. 140. grozījums par. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 154. grozījums, kurš par, pret, noraidīts. 155. grozījums par, pieņemts. Sastais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 160. grozījums. Kurš par 160. grozījumu? Pret? Noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 160. grozījumu. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Man likās no sākuma, ka ir vairākums eh, pret. Labi, ka pārbaudījām. 166. grozījums, kurš pār pret noraidīts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. petīkomitejas grozījums par. Pieņemts. 167. grozījums. Pārbaudīsim 22. petīkomitejas grozījumu. Beidzam balsot. noraidīts, saka priekšsādātājs, bet 20 ir pār 20 pret. 167. pret. Simtu sešdesmit septītais grozījums tagad. Sākam balsot elektroniski. Pieņemts būs, saka priekšsēdētājs, beidzam balsot. Pieņemts tātad. 194. grozījums. Adopted, uh, one, uh, Poprawka 194, kto jest za? 194. grozījums par, pret, noraidīts. 9. kompromiss sākam balsot elektroniski. Kam głosowanie? Beidzam balsot. Pieņemts. 20. transporta komitejas grozījums par, pieņemts. 175. un 176. grozījumi, kurš par, pret, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 175. un 176. grozījumus. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.

Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 184. grozījums par, pret, noraidīts. 185. par, pret, Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 186 par, pret, norādīts. 188 par, pret, norādīts. 189 par, pieņemts. 190 par, pret, norādīts Pārbaudam elektroniski 190. grozījumu. Beidzam balsot. Norēdīts. 192. un pārējie grozījumi par pret norēdīts. Desmitais kompromiss sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 198. grozījums par pret pieņemts 11. kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 204. grozījums otrā daļa par pret, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums, kurš pār? Pret? Noraidīts. 20. petī grozījums par? Pret? Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 112. grozījums par. Pieņemts. 131 par pieņemts. 98. pret. Pieņemts. Pārbaudīsim 98. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais un ceturtais grozījumi par. Pieņemti. 99. par. Pieņemts. Simtais par. Pieņemts. 102. par. Pieņemts. 103. par. Pieņemts. Desmitais par. Pieņemts pieņemts. Pārējām pie 12. kompromisa. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. NV grozījums par, pret, pieņemts. Pārbaudīsim 24. NV grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 212. grozījums par, pret, noraidīts. 214. pār, pārbaudīsim 212. sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 214. par, pret, noraidīts. 215. par, pārbaudīsim 214. sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. 215. par, pieņemts. 13. kompromiss sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. 226. grozījums. Par? Pret? Pārbaudīsim elektrons 226. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts ar vienas balss vairākumu. 14. grozījums, kurš par? Pieņemts. 225. par? Pret? Noraidīts. Div... Pārbaudīsim 225. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 229. grozījums par, pieņemts. 235. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 230. Sastais. Par. Pieņemts. 241 par, pret, noraidīts. 33 par, pret, noraidīts. 34 par, pret, noraidīts. 261 par, pret, pieņemts. Pārbaudīsim 261. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 254, kurš par, pret, noraidīts. 257 par, pret. Pārbaudām elektroniski 257. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 248. grozījums par, pret, Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norēdīts. 251. grozījums par, pret, norēdīts. 244. par, pret, pārbaudam elektroniski. 244. grozījumu sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 256. par. Pieņemts. 252. grozījums par. Pret. Noraidīts. 247. Pārbaudam 252 un 253 grozījumus kopā. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 247. un 249. par pret. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 246. par pret. Norādīts. 250. par pieņemts. 245. par, pret, noraidīts. 315. grozījums par, pret. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 262. par, pret, Norādīts. 258. par. Pret. Pārbaudam elektroniski 258. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 263. par. Pret. Pārbaudam elektroniski 263. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 334. grozējums par pieņemts. 275. par pret noraidīts. 255. par pret pieņemts. Pārbaudīsim 255. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. kompromiss. Sākam balsot. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. 266. grozījums. Kurš par? Pret? Noraidīts. 15. kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 200. Es atvainojos 21. grozījums, kurš par pieņemts. 278. par pret noraidīts. 243. par, pret, noraidīts. 288. par, pieņemts. 289. par, pret, noraidīts. 290. par, pieņemts. 291. par, pieņemts. 294. pār, pret, Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. NV grozījums. Kurš pār? Pieņemts. 300. grozījums un pārējie par, pret, pārbaudam elektrons 300. grozījumu. Beidzam balsot. Norādīts. 29. grozījums par, pret, norādīts. 8. tram grozījums par, pret, pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 304. grozījums par pieņemts. 305. grozījums par pret noraidīts. 17. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. NV grozījums, kurš par, pret, noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot 20. NV grozījums. Beidzām balsot. Pieņemts. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Sestais tran grozījums, kurš par, pret, Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Divsimti piecdesmit devītais un divsimt sešdesmitais grozījumi par, pret, noraidīts. Astoņpadsmitais kompromiss sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 321. grozījums, kurš par, pret, pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 322. grozījums par pieņemts. 323. par pieņemts. 32. NV par pieņemts. 325. par pieņemts. 326. par pieņemts. 327. un pārējie par pret. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 330. grozījums par, pret, pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 329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 pieņemts. 336. par pret. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 19. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot kompromiss pieņemts. Tālāk. 346. grozījums, kurš par? Pieņemts. 307. grozījums, kurš par? Pieņemts. 350. par? Pieņemts. 240. un pārējie par? Pieņemts. 12. trān par? Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 12. strāna grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 312. par pret noraidīts. 314. par pret noraidīts. 104. un 10. petī par, pret. Pārbaudam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums par pieņemts. 351. par pieņemts. 300 52. pār pret pieņemts. 353. pār pret pārbaudam elektroniski. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. 23. NV grozījums par. Pieņemts. 311. pār pret noraidīts. 355. pār pret noraidīts. 356. pār Nē, 357. pār pret noraidīts. 358 pār pret noraidīts. 359. par pret norēdīts. 360. par pret norēdīts. 361. par pret. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 362. grozījums Par, pret, noraidīts. Pārbaudam elektroniski 362. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 363. par. Pieņemts. 364. par. Pret. Noraidīts. 365. par pret noraidīts. 20. kompromiss sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 379. grozījums par, pret, noraidīts. 380. par, pret, noraidīts. 381. pār. Pieņemts. 21. kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. 390. grozījums, kurš pār 390. grozījumu. Pret. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 391. grozījums pār, pret, noraidīts. 392. pār, pret, noraidīts. 400. pār, pret pieņemts. 23. kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 24. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 417. grozījums. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. NV grozījums, kurš par? Pieņemts. 31. petī grozījums par? Pieņemts. 25. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. 430. grozījums. Kurš par? Pret? Pieņemts. Pārbaudām elektroniski 430. Beidzam balsot. pieņemts. 431. par pieņemts. Tālāk pārējiem pie apsvērumu punktu grozījumiem. Pirmais grozījums, kurš par, pret, noraidīts. Otrais grozījums par, pret, noraidīts. Trešais. Pārbaudīsim otro grozījumu apsvērumu daļā. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums par. Pieņemts ceturtais par. Pieņemts piektais par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski piekto grozījumu apsvērumu daļā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. 17. grozījums. Kurš par? Pret? Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 18. grozījums par. Pieņemts. 27. kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 25. grozījums par. Pieņemts. 28. grozījums par, pret, noraidīts, 27. par, pieņemts, 28. grozījums par, pieņemts, 28. kompromiss, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 32. grozījums, kurš par, pret, Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski 32. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 35. grozījums par. Pret. Noraidīts. 36. grozījums par. Pieņemts. 29. kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Kompromiss pieņemts. 39. grozījums. Kurš par? Pret? Pārbaudam elektronis. 39. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums par. Pieņemts. 41. par. Pret. Pieņemts. 42. par. Pre, pieņemts. 43. par. Pret. Pārbaudam elektronas 43. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. grozījums par pieņemts. 46. grozījums par pret pieņemts. 47. grozījums. Pārbaudam 46. sākām balsot. Beidzam balsot. 46. grozījums pieņemts. 47. 47. grozījums. Kurš par? Pret? Pārbaudam elektronas 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 48. 49. grozījumi par, pieņemti, 50. grozījums par, pieņemts, 51. par, pret. Pārbaudam elektronas 51. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 51. grozījums pieņemts. 53. grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski 53. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 53. grozījums noraidīts. 54. grozījums par, pret, noraidīts. 55. Labi, 54. pārbaudam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piec ceturtais grozījums pieņemts. 55. Sākam balsot elektroniski par 55. grozījumu. Beidzam balsot. 55. grozījums noraidīts. 56. par pieņemts. 57. par pret. Pārbaudam elektroniski 57. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 58. par pret. Noraidīts 59. par pret pret, noraidīts. 60. par, pret, noraidīts. 30. kompromiss. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 30. kompromiss. Pieņemts. Tālāk. 64. grozījums otrā daļa. Kurš par? Pieņemts. 66. grozījums. Tātad pārbaudām vēlreiz 64. otro daļu. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. 64. otrā daļa pieņemta. 66. grozījums. Par? Pret? Noraidīts. 71. grozījums par? Pret? Noraidīts. 72. par? pret. Pārbaudam elektroniski. Sākam balsot par 72. grozījumu. Beidzam balsot. 72. grozījums. Noraidīts. 74. par. Pret. Noraidīts. 75. par. Pret. Noraidīts. 76. par. Pret. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 77. grozījums. Par? Pret. Pārbaudām elektronisku par 77. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 77. grozījums pieņemts. Tagad balsojam par ziņojumu projektu kopumā ar grozījumiem. Personālais balsojums sākam balsot. Otwieram głosowanie. Głosujemy. Zamykam głosowanie. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai ziņojuma autors um, vēlas izteikties, lūdzu? Um, first of all, I'm glad for at we the end. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir uh, prieks par to, ka visbeidzot šis ziņojums uh, ir ticis nobalsots. Tas nebija viegli, un visām grupām vajadzēja pielikt pūliņus, lai varētu saprasties. Mēs vēlamies pateikties. Uh, visiem, kuri strādāja pie, pie šī darba. Paldies eh, sekretariātam, politiskajām grupām. Es domāju, ka Eiropas Savienības dzīvniekiem arī ir nepieciešama savu balss, un mēs viņiem to šodien devām. Visiem tiem, kur piedalās dzīvnieku pārvadāšanas ciklā, ir jārīkojas atbildīgi, un tādā veidā tas būs skaidrs vēstījums dalībvalstīm un komisijai, un šeit ir iekļauti tie eh, punkti, ko mēs pieprasām. Paldies visiem, kur atbalstīja. Uh, nosacījumus dzīvu dzīvnieku eksportam uz trešiem valstīm. Un eh, ļoti labi, ka mēs varējām šeit gūt vairākumu. Paldies visiem, jo tagad mēs varam nosūtīt ziņojumus plenārsēdi. Paldies, bet bija ļoti svarīgi, lai mēs nobalsot par šo ziņojumu projektu, jo es gribētu uh, lūgt, lai komisija izdarītu to, kas ir viņu kompetencē. Mēs tagad esam izdarījuši to, kas mums bija jāizdara, lai varētu februāru plenāru sesijā to skatīt. Lielas paldies visiem, paldies re, ziņojuma autoram, ēnu referentiem, līdzreferentiem, sekretariātam, pilnīgi visiem pāriem pie desmitā darba kārtības punkta. Uh, par ko ļoti iedegusies ir mūsu kolēģe Agilēras kundze, un Tātad šeit ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar agrī ģenerāla direktorāta nodaļas vadītāju, kurš ir atbildīgs par augļu un dārzeņu tirgu. Godātie deputāti, mēs zinām, kāda ir situācija Spānijā. Atbilstoši uh, Uh, sniegtajai informācijai tiek dempētas cenas uh, tādēļ, ka ir imports no trešajām valstīm tādām kā Dienvidāfrika, Eģipta, Turcija un Maroka, uh, kas notiek tieši vietējās augļu sezonas laikā. Un tad um, pie mums ir um, agrī nodaļas vadītājs Joao Onofrē, un viņš pastāstīs par to, kāda ir jaunākā informācija šajā sakarā. Tad dod vārdu komisijas pārstāvim, lūdzu. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija apzinās sarežģīto citrus augļu tirgu situāciju Spānijām. Komisija uzskata, ka dažāda faktora apvienojums galvenokārt saistībā ar ražošanu Eiropā negatīvi ietekmē cenas, it īpaši Spānijā. Un it īpaši šeit ir jārunā par sezonas ražām, produktu kvalitāti un organizāciju nozarē. Lielās ražas Spānijas 13% eh, eh, vairāk nekā Eh, iepriekšējā gadā ir paredzams, un tāpat ir jāatzīmē divu nedēļu kavēšanās sezonas sākumā, un tas nozīmē, ka īsā termiņā bija jāmierina piepranījums. Eh, zem. Tā kā rudenis bija ļoti silts daudz kur Eiropā, eh, tas negatīvi ietekmē cenas kvalitāte Vasaras karstums un sausums nozīmēja mazākus un augļus un mazāk to, tas nozīmē zemāks cenas, savukārt lieti un plūdi oktobri ietekmē mandarīnu kvalitāti. Tas nevarēja stiprināt jau tā vājo pieprasījumu. Zēma nozars organizācijām. E, citrusu nozarē ir ļoti zems organizācijas līmenis, un šajās debatēs svarīgi, mūsuprāt, ir norādīt to, kā jāstiprina to, kas nav krīzes cēlonis. Komisijai pilnīgi nav nekādu pierādījumu par to, ka sarežģītā tirgus situācija ir imports no trešajām valstīm, tīpaši no Dienvidāfrikas un Eģiptes. E, imports no Dienvidāfrikas bija par 5% vairāk nekā 17. gadā. Imports e, koncesijas laikā bija zemāks, ievērojami. Tāpat nav norādes par to, kā Ziemeļāfrikas imports varēja ietekmēt pieprasījumu Spānijā. Un ņemot vērā šo sacīto, komisija uzskata, ka pirmā, e, ka citru saugļu e, tirgus saržītais stāvoklis ir saistāms ar saržītiem tirgus apstākļiem un visu vainu novelt uz importu nav pamatot. Protams, komisija turpinās sekot citrus augļu importam no Dienvidāfrikas un citiem reģioniem, lai nepieļautu turpmākus traucējumus citrus augļu tirgu un sniegtu pienācīgu atbildi. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Un tagad dodu vārdu deputātai Agilērai. Paldies, priekšsēdētāji! Esmu gandarīta par to, ka mūsu debatēm ir paredzēts adekvāts laiks. Pirmkārt, vēlos norādīt, ka šī nav Spānijas problēma. Citrus augļi Valencija, Andalūzijā. Un ik viena problēma ar citrus augļiem ir Eiropas problēma. Tāpēc ir tiesa, ka ir uh, lielākā produkcija Spānijā, bet tā nav Spānijas uh, produkcija, jo Manuprāt, komisijas problēmas eh, pārstāvis šo problēmu neprecīzi izskaidroja, domājot, ka tā ir Spānijas problēma. Šeit ir, protams, vesela rinda apstākļu, eh, ir problēmas, ko nevar ehm, noliegt. Bija problēmas ar ražu, problēmas ar klimatu, bija sausuma periods, pēc tam lietus periods. Uh, Eh, kas arī izraisīja savas problēmas, tā skaitā ar augļu lielumu un, protams, arī vēl citas problēmas, kas šeit nāca klāt. Bet vēlos uzdot jautājumu komisijas pārstāvim. Blakus eh, ražas problēmai tā sakritība, kas katru reizi pieauga, kampaņas starplaikos starp ziemeļu un dienvidu puslodi ar jauno vienošanos ir panācis, ka šīs sešas nedēļas, kad ir viszemākās, no 15. oktobra līdz 30. novembrim nav palīdzējušas, bet gluži otrādi īpaši kaitēja ar viszemākajām muitas maksām. Mēs redzējām, kā pēdējo gadu laikā pieauga imports no trešajām valstīm protam, acīm redzami ne no Dienvidāfrikas, Turcija, Ēģipte net, un citas. Bet ar Dienvidāfriku ir īpašs stāvoklis, kas nav tic ņemts vērā. Ir augu sērga Dienvidāfrikā, kas, ko mēs devējam par melno plankumu, kas tiek importēta ar produktiem, kur nav eh, izpildītas prasības attiecībā uz šo produktu importu. Un vislielākais importa apjoms ir no Dienvidāfrika. Šī visa šī problēma, es uzstāju, ka tā nav tikai Dienvidāfrika, tas ir varams citās valstīs, Ēģiptē, Turcijā, pieaug uh, ļoti lielā mērā pēdējo gadu laikā imports, un kā var gadīties tas, ka e, imports no trešām valstīm pieaug ne tikai no Dienvidāfrikas. E, komisijas pārstāvis sacīja par 5%, vai jums ir dati par importu no trešajām valstīm Eiropas Savienībā attiecībā pret to, vai jūs zināt, ko jūs saņemat? Andalūzijas lauksaimnieks, Valencijas lauksaimnieks, Eiropas lauksaimnieks desmit eh, centus pār apelsīnu kilogramu. Vidēji pagājušajā gadā cena bija tāda pati. Uh, eh, trīs desmitgažu garumā. Tas padara neiespējamu E, e, viņu darbu. Es, protams, atzīstu, ka ir e, nozarē problēma, arī klimats nav mūsu rokās, ir jāuzlabo struktūru, bet ir tieši ietekme Eiropas importam uz citrus augļu ražas krišanos un zemajām cenām. Desmit centu par uh, apelsīnu kilogramu, vai jūs prāt tas ir saprātīgi? Un tas ir vērojams lielā daļā gadījumu dēļ Dienvidāfrikas nolīguma dēļ un attiecas arī uz importu no citām trešajām valstīm. Tāpēc situācija ir jāseko. Tarifi muitai būs spēkā līdz 26. gadam. Tāpat mūsu ražotājiem ir augstas fitosanitāras un ražošanas prasības, savukārt tādas prasības nav trešajās valstīs. Nav paredzēta pietiekama eh, savstarpīguma pakāpe, un tāpēc mums ir ļoti augstas ražošanas izmaksas, kā no mums to pieprasa Eiropas sabiedrība, bet mēs to pašu neprasām no trešajām valstīm. Netiek ražot šie augļi tādos pašos apstākļos. Eh, to nedara Spāņi un Dienvidā Afrikāņi. Prasības ir atšķirīgas, un tāpēc šī savstarpīguma nav. Ja nav savstarpīguma, tad veidojas neloģāla uh, konkurence un dempings. Tā ir realitāte. Mēs varam uh, aizvērt aiziet sev acis un gaidīt 28 gadu, uh, un e, ka vairs nepastāv ne Spānijas apelsīnu, ne Spānijas uh, citur augļu audzētāju. Un tas būs rezultāts šiem importam, jo pēc tam izzudīs uh, citrus augu lauksaim, audzēšana manā valstī vispār, un mēs to vairs neatgūsim. Pani posev Sandra, bardzo prošu, pani posev. Deputāte Sandra. Eh, gracias, presidente. Paldies, priekšsēdētājs. Pirmkārt, komisijas pārstāvim Manuprāt, tas izklausās ciniski un aizskaroši, ka jūs nākat šeit apgalvot to, ka citrus augļu zemās cenas Spānijā atbilst tehniskiem jautājumiem un ražošanas jautājumiem un lauksaimniecību, neor, lauksaimnieku neorganizētības jautājumiem. Cik tālu mēs esam nonākuši? Es uz, norādu, ka tā ir politiska problēma un ka mēs atkal iekrītam tajās pašās lamatās, un problēma ir brīvās tirzniecības nolīgumi, kas ar vieglu roku tiek piešķirt un noslēgt šajā parlamentā, un ne ar manu balsi, protams. Un es domāju, ka ir jāatgriežas atpakaļ, ir jāatzīst, ka tā ir pilnīgi izgāž eh, fiasko šie brīvās tirzniecības nolīgumi, un vienīgais, ko tas dod, ir mazo un vidējās lauksaimniecības sagraušana gan Eiropas Savienības valstīs, gan arī mazajiem vidējiem lauksaimniekiem tajās valstīs, kas slēdz šos līgumus ar mums. Mēs nedrīkstam aizvērt uz to acis, un mēs, mums ir Laiks to koriģēt ar jauno KLP. Jaunā KLP eh, veicinās brīvās tirsniecības nolīgumu slēgšanu un lauksaimniecību eksportam. Es domāju, ka tas ir jābremzē, jo šodien ir citrus augļu audzētāji, rīt tie būs uh, pienkopji, pēc tam lopkopji. Uh, Cik eh, nolīgumi tiek skat, eh, veidot komisijā, tas nav uh, slepens skaitlis. Mēs piekritām parlamentā nolīgumam ar Maroku. Kādas tam būs sekas ražošana Eiropas Savienībā? Aicinu pārdomāt to. Paldies! Kalambie, bardzo proszę. Kalambie, kungs. Oui, monsieur le président. Priekšsēdētāji. vēlreiz norādu, ka dalību valstu nepārvaldītā lauksaimniecības eksporta jautājuma rada katastrofu. Šie Spānijas e, citrus audzētāji ir upuri brīvajiem līgumiem un tas stāvoklis ir pilnīgi skandalos, ka mūsu ra lauksaimniecības ražotāji ir kā maiņas nauda tirzniecības nolīgumos. Pilnīgi otrādi. Lauksaimnieki ir jāceļ uz eh, piedestāli. Tāp, viņu, viņu darba dēļ eh, nedrīkst pieļaut importu eh, mūsu pašu ražu laikā un ir jāparedz imports, kas ir piemērots ik vienai nozarei. Turklāt vairums citrus augu stādījumu apdraud uh, Eh, augu slimības, šīs slimības eh, plosās Floridā, citur un tuvojas arī mūsu augļu dārziem. Ir jācīnās pret šīm sērgām. Eiropā eh, simtiem tūkstošu citrusu, citrus koku stādījumi tiek apdraudēti, un šeit ir jācīnās pret šo sērgu, kuru sauc arī par dzeltenā pūķa slimību. Paldies, nākošais runātājs. Muchas gracias. Mercelesi, paldies priekšsēdētāji. Man bija ļoti bēdīgi uzklausīt komisijas sacīto, apzinot to. Uh, mm, neapmierinātības sajūtu, kāda valda Valencijas un Andalūzijas eh, citrus audzētāju vidū. Es nedzirdēju nekāda veida iejūtību, ne paškritipu, eh, un ir ļoti grūti saprast, kā mēs varēsim risināt šo problēmu, jo pastāv ļoti neapmierinātība Valencijas lauksaimnieku vidū, un uh, viens no tam iemesls tam ir, ka eh, cenas nepārtraukti krīt. 14 eh, eh, centīmi par kilogramu apelsīnu, 20 centīmi ir augstākā cena. Tā ir realitāte Valencijā. Un šeit ir skaidrs skaidrojums, mēs nevaram piegrie, pievērt acis pret to. Jā, un Tam mēs varam pateikt, par to mēs varam pateikties brīvās tirdzniecības nolīgumam ar uh, eh, Dienvidāfriku. Paldies par šo uh, nolīgumu. Uh, paldies par šo rezultātu nolīgumam, jo Dienvidāfrikas valstis var bez muitas tarifiem līdz 26. gadam eksportēt citrus augļus bez tarifiem. Un Tas nozīmē, ka viņu vēlie un mūsu agrie citrus augļi sakritīs, ja tādā veidā ietekmējot cenas. Lai viss būtu skaidrs, procenti e, procenti ir viena lieta, bet 16. gada oktobrī Dienvidāfrika eksportēja 50, 45 tūkstošu tonu citrus augļu un nākošajā gadā trīs reiz vairāk. Tā ir realitāte. Un kamēr mēs paredzam pasākumus mūsu patērētāju veselības aizsardzībai, kamēr mums būs fitosanitārie standarti tik augsti, kas notiek Dienvidāfrikā, mums ir negodīga, nelojāla konkurence. Šeit ir ziņojums no Valencijas lauksaimnieku biedrības, kas mūs informē par to, ka vairāk nekā 50 aizliegtās vielas, eh, fitosanitārās vielas eh, ir atrastas šajos importētajos augļos. Tā arī tā ir nelojāla eh, konkurence, un vienlaicīgi mums ir līgumi, lai atbalstītu dienvidu valstis. Tāpat mums ir dažādi pētījumi no Dienvidāfrikas, piemēram, kur teica, ka tikai 2% no uh, Dienvidāfrikas augļu eksportētājiem ir melnādai no rokās, pārie pieder lielajām balto latifundijām. Arī šeit mēs neatbalstām uh, Āfriku. Un uh, visā šī sakarā man ir divi jautājumi. Pirmkārt, kāpēc Sagrī komiteja netika informēta par sarunām attiecībā uz Dienvidā, Āfrikas dienvidu valstīm? Un otrkārt, ja KLP mērķis ir nodrošināt cienīgu ienākumu lauksaimniekiem, kāpēc tiek pieļauta tādu produktu ieviešana, kas padara šo konkurenci neloģālu? Un treškārt, ja KLP norāda, ka jāpiešķir Eiropieši, jānodrošina droša pārtika, tad kā ir iespējams tas, ka mēs pieļaujam to, ka tiek ievesti augļi, kuri satur aizliegtas vielas. Tas viss atspoguļo uh, netaisnību un nepareizības sistēmā, kura pastāv šobrīd. Turklāt Dienvidāfrika ir tikai aizberga redzamā daļa. Ir Brazīlijas, Ēģiptes, Turcijas apelsīni un tā. Uh, tas, kas notiek Valencijā šobrīd, nenotiek nekur citur Eiropā. Mums ir jārīkojas, lai varētu, mēs varētu respektēt mūsu lauksaimniekus, mūsu audzētājus un mūsu patērētājus. Paldies! Tagad lūdzu došu vārdu komisijas e, pārstāvim atbildēt uz e, deputātu uzdotajiem jautājumiem. Tad dodu vārdu Onofrēkungam, lūdzu. Thank you, Chairman. Hello? Hello? Like for... Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos atvainoties uh, Agilēras kundze, kur ir uh, priekšsēdētāja vietniece. Ja uh, viņi, uh, ja manā iepriekšējā uzstāšanās, nu, varēja tikt pārprasta tādā ziņā, ka tā esot it kā tikai Spānijas krīze, nē, tā ir visas Eiropas krīze. Un uh, komisija to ir skaidri arī paziņojusi, ka situācija Spānijas citrusu augļu nozarē ir kritiska. Esam norādījuši iemeslus, par to es detalizēti arī runāju, kādēļ cenas ir zemas šīs cenas nav tik zemas, kā deputāti šeit teica. No Spānijas varas iestādēm saņemtā informācija norāda uz daudz augstākām cenām nekā tika nosauktas šeit, tā kā jums varbūt būs tomēr jāpārbauda fakti par cenām. Esmu arī skaidri pateicis par importa apjomu no Dienvidāfrikas un iemeslus uh, Eh, šai krīzei, un šī krīze nav izcēlusies tādēļ, ka ir eh, apelsīni importēti no Dienvidāfrikas, vai nu tas jums patīk vai nē, skaitļi par to neliecina, ka būtu noticis a, eh, kāds būtisks a, importa pieaugums no Dienvidāfrikas tajā periodā, kas ietekmē ražošanu Eiropas Savienībā. Komisija veda sarunas par uh, Eh, šo nolīgumu, lai nebūtu pārklāšanās starp ražām Dienvidāfrikā un Eiropā. Un eh, it kā eh, konkurences noteikumu pārkāpumi un kā Dienvidāfrikas audzētāji izmanto citus pesticīdus. Es gribētu atsaukties uz komisāra Hogana iepriekšēji teikto tirzniecības nolīgumu Gumos mēs neparedzām Eiropas Savienības kvalitātes standartu pazemināšanos. Mēs uh, pieprasām, lai attiecībā uz visām importētām precēm tiktu ievēroti fitosanitārie noteikumi, kas ir spēkā Eiropas Savienībā. Paldies! Deputāts Agilēra, lūdzu. Bueno, a ver si no pierdo la voz. Ceru, ka nezaudēšu balsi. Vai komisijas pārstāvis man varētu pateikt, kāpēc mūsu prasības un importa dati šeit nesaskan? Mēs esam nobažījušies par savstarpīgumu. Es šorīt no viena lauksamnieka dzirdēju, kā ir iespējams tas, ka Mums, lai pārdotu apelsīnus Savienoties valstīs, ir tikai divas ieejas e, importa vietas. Tomēr, lai importētu apelsīnus no Dienvidāfrikas, no Eģiptes vai Turcijas vai jebkuras citas valsts, mums ir 100 ostas, 150, cik, vien, cik ir ostu Eiropā. Tās ir visas Eiropas ostas. Tādējādi ir ļoti e, sarežģīta šeit muitas kontrola nav vienāda visur, un arī ieviešana un prasības nav vienlīdzīgas. Ir problēmas ar Rotterdamas ostu, tas saktot kārtot. Ir problēmas un to jau eh, es ziņoju vairāk kārtīgi un ziņoju vēlreiz, kā ir iespējams tas, ka, lai pārdotu uh, apelsīnus, tomātus, gurķus vai jebko uh, savienoties valstīs, mēs to drīkstam ievest uh, caur divām ostām, savukārt Eiropā to uh, ieviešana var. Uh, īstenot caur jebkuru ostu. Es gribētu jautāt komisijai, vai Eiropas sociālajās un vidas prasības ir vienādas ar Dienvidāfriku. Cik man zināms, šīs prasības nav vienādas. Ir aizliegtie produkti, ko, kurus nedrīkst ievest Eiropas Savienībā un kuri ir atļauti Dienvidāfrikā. Dienvidāfrikā, Eģiptē un citur. Es negribu koncentrēties tikai uz, uz uh, šo aspektu. Un līdz ar to um, sit, uh, mēs nonākam pie tā, ka neatļautas vielas, neatļauti produkti tiek ievesti. Uh, Tas noveda pie nevienlīdzības situācijas. Citrus augļu audzētāji nebaidās no konkurences, bet tādā tirgū, kurā standarti ir vienādi. Problēma ir tā, ka prasības ir atšķirīgas un šajos apstākļos konkurēt ir sarežģīti. Tas attiecas ne tikai uz citrus augļiem, tā, un problēma ir muitas kontroles, atšķirīgie standarti Eiropas Savienībā un citur, kas negatīvi ietekmē Eiropas ražotājiem. Vai jūs varat man garantēt, ka uh, vides un ilgspējības uh, standarti Dienvidāfrikā ir tādi paši kā Eiropā? Ja varat atbildiet man uz šo jautājumu, cik man zināms, šīs, šie standarti nav tādi paši. Tālāk piekļuve ostām nacionālās kontrolas muitā ir atšķirīgas. Un skaidrojums ir acīm redzams. Ir trešās, ir valstis, kuri tikai viena vai divas ostas. Mums tādu ir simtiem. Un šajā aspektā vajag lietas uzlabot. Paldies! Yes. Muchas gracias. Bueno, eh, de forma evidente, viendo la respuesta de la Comisión Europea, existe. Es runājot ar komisiju, kā kurlo dialogā, jo mums es runāju par dažādām lietām un ar katrs, katrs ar savu analīzi. Tāpēc es aicinu komisiju apmeklēt Valensiju, lai jūs redzētu, kas tur notiek uz vietas, kas notiek lauksaimniecības uzņēmumos un kas notiek ar jūsu komentēto situāciju. Tas ir atvērts, lojāls uzaicinājums, lai jūs kopā ar mums iepazītos ar stāvokli uz vietas un redzētu, kas tur notiek. Yes. Labi, vēl tagad došu vārdu komisijas pārstāvēm. Tagad. Buena, Ireko, mucho gusto, a Valencia, se me invita. Ar lielu prieku apmeklēšu Valenciju, saņemšu uzaicinājumu. Um, on the, on the specific question par konkrētiem jautājumiem, ko uzdeva priekšstādātāja vietniece Agilērā. Es gribētu šeit izcelt divus uh, jautājumus. Jā, mums ir tirzniecības nolīguma ar noteiktām trešajām valstīm un uh, ar citām nē. Jūs pieminējāt ASV, šeit mums nav tirzniecības nolīgums, un tādēļ ir pamatots, kādēļ mums ir citi piekļuvas noteikumi šai gadījumā. Un tāpat vides un sociālie apstākļi uh, nav uh, Dienvidāfrikā tādi paši kā Eiropas Savienībā, bet kas ir svarīgi tirzniecības nolīgumu kontekstā, ir tās, ka attiecībā uz eksportēto preci uz Eiropas Savienību, šeit ir jāievēro tādi paši standarti kā mūsu ražotājiem attiecībā uz pesticīdu atliek uh, vielām un tā tālāk. Bet neatkarīgi no tā arī nav statistisku datu, kas pierādītu, ka importa apjoms uh, no Dienvidāfrikas būtu pieaudzis tajā periodā, kas nodara kaitējumu jūsu ražotājiem. Bardzo dziękujemy. Lielas paldies. Godātie deputāti, tas ir viens no grūtākajiem tematiem un eh, šie nolīgumi ar trešajām valstīm um, ir sarežģīta lieta un jā, uh, Eh, šādi produkti, kas nonāk mūsu tirgu, kas neatbilst eh, tiem standartiem, kas ir eh, noteikti mūsu ražotājiem, ir kaitējums ne tikai Spānijai, bet visai Eiropai. Un par to, protams, par uzraudzību ir atbildīga komisija. Es saprotu, ka mums ir jādomā par tirzniecības attiecībām, bet es domāju, mums ir jāciema, jāciena arī mūsu vienotais iekšējais tirgus. Lielas paldies! Agilēras kundze, lūdzu, vārds vēl jums pavisam īsi. Unikamente, eh, ja... Paldies! Paldies! Tā kā mēs tuvojamies debašu beigām. E, tas atgādināja kurlo dialogu, bet pasvītroju to, kā šajās debatēs ir klāts reģionālā Valencijas um, padomniece un reģionālo institūtu pārstāvi, kur strādā ar šo nozari Viņi ir ieradušies uz dažām dienām Briselē, lai runātu par šo tematu, un es gribēju arī to pieminēt šajā sarunā. Un tā kā šeit ir klātesoši deputāti, es gribētu pasvītrot to, ka kopā ir reģionālās eh, valdības pārstāvī un tie, kur strādā ar Spānijas valdību, lai varētu šo problēmu risināt. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, tādējādi esam noslēguši šo punktu, un, ja varētu lūgt godāto komisijas pārstāvi parunāt ar eh, šī sektora pārstāvjiem, lauksaimniekiem, kur atrodas šeit zālē, tad, eh, es domāju, tas būtu ļoti vietā un eh, būtu, es domāju, ka, ja jūs varētu vēl palikt uh, zālē un paklausīties arī nākamo tematu, jo mums būs viedokļu apmaiņa ar uh, DJ Agri uh, direktoru Džonu Klārku, kas ir saistīts ar tieši starptautisko tirzniecības līgumu problēmām. Uh, Eh, tā ir, protams, INTA komitejas eh, kompetence, bet eh, tu, mums ir ļoti svarīgi tie aspekti šajās tirzniecības sarunās, kas skar lauksaimniecību. Un, uh, ļoti e, bieži mūsu kompetence ar īnta komiteju pārklājas, un mums ir jārēģē uz mūsu lauksaimnieku balsīm, viņu izsaucieniem no tirgus, ko viņi sauc mums, un tādēļ esam uzaicinājuši direktoru šeit, lai uzzinātu no viņa informāciju, kas ir saistīta ar šīm tirzniecības attiecībām un kā tas ietekmē e, vienoto tirgu. Un vienotais tirgus ir svarīga mūsu vērtība, ko esam sasnieguši, un tādēļ mums tas ir jāsargā. E, lai arī, protams, mēs runājam par to, ka tirzniecībā ir jābūt izdevīgai abām pusēm. Nu, bet mums te ir daudz e, tādu bažu un komentāru, un Mēs zinām, ka tas ir saistīts arī ar tīti procesu un gribētu dzirdēt, um, ka, kā ir ar tiem jautājumiem, kas skar lauksaimniecības sektoru, piemēram, tirzniecības nolīgums ar ASV, kas ietekmē uh, lauksaimniecību un ka Tāpat arī gribētu, tad mēs esam runājuši par šo jautājumu arī mūsu plenārsesijā, tāpat arī sarunas ar Ukrainu. E, piemēram, ja runājam par šo um, kauliņu, pa, pa, runājam par gaļas ražošanu, tātad, e, ja uh, kauliņš ir attiecīgi um, biezāks vai mazāks uh, piesaistīts konkrētam gaļas gabalam, tad attiecīgi šī gaļa tiek klasificēta atšķirīgi. Uh, šeit es runāju par vistas uh, gaļas uh, vērtīgajiem gabaliem. Uh, un eh, vistas gaļa no Ukrainas ir radījusi problēmu mums, jo tur ir arī klāt eh, ķimikālijas ir konstatētas, kas nav pieļaujams Eiropas Savienībā. Un piemēram, arī Polijā nonāk šāda gaļa, un eh, mm, tas tālāk aiziet uz visu Eiropas Savienību, un tas ietekmē kopīgo tirgu. Tāpat gribētu dzirdēt no jums par sarunām ar Merkosūru valstīm un ar importu tālāk sarun, par sarunām ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Un noslēgumā, protams, pāris vārdus varbūt par Brexit. Mēs zinām, ka tā ir problēma gan Savienībai, gan Lielbritānijai, ja lai kā tur nebūtu, mēs gribētu, lai neviena no pusēm nebūtu zaudētāja. Tā kā direktora kungs, eh, es došu vārdu jums, lūdzu. Jā, un vēlreiz liels paldies, ka esat šeit. Thank you, Chair. Well, since I, I last um, Paldies priekšsādāju pirms uh, iepriekšējā, tātad iepriekšējā reize, kad man bija tas gods uh, uh tikties ar jums, ir uh, daudz kas noticis tirzniecības jomā. Vispirms uh, četri brīvās tirzniecības nolīgumi ir noslēgti un drīz stāsies spēkā ES Japāna 1. februārī ar Singapūru nolīgums Tātad šeit balsojums eh, notiek Inta komitejā šodien. Eh, nolīgums ar eh, Vietnamu ceram stāsies spēkā līdz gada beigām un nolīgums ar Meksiku arī līdz šā gada beigām. Visi šie četri nolīgumi - Japāna, Singapūra, Vietnama, Meksika ir uh, saņēmuši pozitīvu vērtējumu no dalību valstīm un arī Kapako Žeka un dažādas uh, lauksaimnieku apvienības, tātad uh, pārtikas uh, produktu eksportētājiem tie nāk par labu. Mēs aizsargājam uh, sensitīvus uh, ražojumus un arī ir nodrošināta uh, izcelsmes norāžu aizsargāts no izcelsmes norādes šajos tirgos un uh, tas uh, veido 30% no pasaules tirzniecības ēs Japāna. Tas ir uh, ļoti labs rezultāts arī mūsu lauksaimniekiem un pārtikas ražotājiem. Par sarunām, kas turpinās sarunas ar Merkasūru, šeit progress ir ierobežots. Daži būs uh, priecīgi to dzirdēt. Noslēgšanas laiks nav skaidrs šobrīd, manuprāt, politiskais klimats noteiks, kad varēs noslēgt šo nolīgumu. Tas nedomāju, ka būs pirms uh, vēlēšanām, un tas nenotiks tuvākā laikā, un jaunā Brazīlijas valdība uh, arī nav skaidri paudusi savu nostāju par ēsmerkas uz sarunām, bet ir skaidrs, ka ir ļoti lielas atšķirības starp ēs un Merkosur nostājām lauksaimniecības jomā. Un mums jāgaida nopietnas piedāvājums no Merkasura attiecībā uz mūsu prioritātēm, kā piena produktu, olīveļas, lai varētu uh, pavirzīties uz priekšu mums tā tad vairāk būs ko stāstīt par sarunām pēc vasaras, par situāciju sarunās ar Austrāliju, jā, līdz un Jaunzēlandi. Un tā tad mēs gaidām arī no viņiem pretīm nākšanu izcelsmes norāžu ziņā. Uh, Uh, sarunas ar Indonēziju ir tādā vidusposmā, bet uh, temps palēninās attiecībā uh, uz Eiropas Savienības nostāju palmu eļas jautājumā un meža izciršana ziņā tas viņus neapmierina. Par Malāziju runājot, viņi nav pārliecināti, ka viņu interesēs ir noslēgt brīvās tirzniecības nolīgumu ar Eiropas Savienību. Nu, tad, kad būs eh, stājies spēkā nolīgums ar Vietnamu, varbūt viņi arī jā, eh, tad pārskatīs savu nostāju. ASV jūs pieminējāt priekšsēdētāju savā uh, savos ievadvārdos, mēs padomē esam uh, iesnieguši sarunu vešanas mandātu, lai panāktu vienošanos ar ASV par uh, rūpnieciskiem tarifiem. Nekas par netarifu barjerām, ne par lauksaimniecību nav paredzēts. Šīs mandāts atspoguļo uh, vienošanos starp uh, tra prezidentu Trumpu un uh, priekšsēdētāju Junkeru, kas tika panākta šo vasaru Uh, vienoties par uh, tātad ierobežotu nolīgumu tikai par uh, rūpnieciskiem tarifiem, ne, neiekļaujot lauksaimniecību, jo šeit uh, problēmas ir uh, geogrāfiskās izcelsmes norādes, uh, jūrniecības pakalpojumi, tās ir, sen, ir sensitīvi jautājumā ASV izpratnē. Un arī uh, ASV pabeidz darbu pie sava mandāta, šeit ir uh, pavisam uh, citas prioritātes kā lauksaimniecība, SPS regulas, uh, būtībā tas ir TTIP 2.0 un atklāt runājot, tiešām ir grūti kā mums iz, paredzēt, kā mums izdosies nu, satuvināt šādus diametrāli pret pretēju skatījumus. Tāpat ASV martā, eh, ja noteiks eh, tarifus automobīļiem un to rezervas daļām, nu tad eh, gaisotne būs tā zabojāta, ka būs tiešām grūti runāt par, pat par rūpnieciskiem ražojumiem. Tālāk par divpusējiem sarunām ar uh, Ukrainu mums ir uh, dots pilnvarojums vēst sarunas par ierobežojumiem, putnkopības izstrādājumu eksportām, paredzot uh, griestus, uh, uh, vistas gaļas uh, eksportām uz Eiropas Savienību, uh, vistas uh, krūtiņām, krūtiņas gabaliņiem. Uh, Un uh, iespējams, ka šeit mēs šo robu brīvās tirzniecības nolīgumā aizpildīsim uz visiem laikiem. Tālāk par ASV mums notiek aktīvas sarunas par bezhormonu lielopu gaļas kvotu un paredzēt uh, uh, kvotas daļu tieši ASV. Diezgan esam pavirzījušies uz priekšu un varbūt pat nedēļu laikā mēs panāksim vienošanos. Ja nevaram panākt vienošanos ar ASV par šo jautājumu, tad atgriezīsimies pēc pre sankcijām attiecībā uz uh, eksportu un uh, likvi, atcelsim šo kvotu kopumā rīsa audzēšanas nozare, eksports no uh, Kambodžas un Mjānmas. Um, 18. janvārī tika ieviesti drošības pasākumi, tātad pirms pāris dienām būtībā, bez uh, nodevu kvota ir aizstāta ar 187 eiro uh, par tonu, un šīs uh, nodeva pakāpeniski samazināsies trīs gadu laikā līdz 125 eiro par tonu. Uh, tā tad šajā gadījumā šādu pretpasākumu ieviešana bija ļoti pamatota, jo tirgus daļa Eiropas uh, Savienības ražotājiem bija samazinājusies uz pusi no 60% uz 30% no tirgus, bet importa apjoms tāpat laikā pieaug par 90%. Un tiešām bija ļoti skaidra cēloņa sakarība starp uh, importa apjomu pieaugumu ar zemām cenām no šīm divām valstīm un Eiropas ražotāju uh, tirgus daļas samazināšanās un konkurētspējas samazināšanās. Un tas atbilst uh, šīs regulas, visi izņemot uh, ieročus, uh, burtam un garam. Un uh, pēdējais, uh, pēdējā lieta, tātad Spānijas galda olīvju lieta ASV ir noteikusi pilnīgi nepamatotu uh, pret subsīdiju nodevu Spānijas olīvēm, un mēs paredzām vērsties PTO pret ASV, prasot atcelt šīs nodevas. Tālāk par PTO. Šeit mēs strādājam trīs frontēs. Pirmkārt, eh, strīdu atrisināšanas sistēmas reforma, lai eh, šī darbība būtu caurskatāmāka. Tā otrkārt, mēs strādājam pie stingrākiem noteikumiem kopā ar citiem attiecībā uz industriālām subsīdijām un piespiedu eh, intelektuālā īpašuma un tehnoloģiju pārnodošanu citām valstīm un uh, Eh, treškārt par eh, lauksaimniecības eh, jautājumiem, bet nu šeit mēs neparedzam nekādu sarunu varbūtību nākamā gada laikā, varbūt 2020. gadā pēc ministru tikšanās ir nepieciešami stingrāki noteikumi, lai visas PTO dalību valstis atteiktos no subsīdijām, kas kropļo tirzniecību, bet lai saglabātu zaļo kastīti un tiešmaksājumus. par Brexitu, un no nu, es nevēlētos iesaistīties šī ļoti sarežģītā jautājuma apspriešanā, ja Uh, apvienotā karalista piekritīs šim nolīgumam, bet tas jau uh, gan nav garantēts, tad mums būtu miers uz daudziem gadiem lauksaimniecības uh, izstrādājumu tirzniecība starp uh, ES un apvienoto karalisti tāda netiktu pārtraukta, apvienotā karalista paliktu vienotā tirgu un muitas savienībā līdz uh, brīdim, kad tiek noslēgts uh, Eh, jaunā, jauns līgums, jauna vienošanās, bet ja notiek eh, Brexits bez vienošanās, tad uh, ievērojami tiks traucēta pārtikas nozares darbība. Tātad mēs eksportējām par 40 miljārdu apmērā pārtikas preces, apvienotā karalīste par 15 miljārdiem iz, ražojumus eksportēja uz 27 dalību valstīm, tātad šis apjoms ir milzīgs. Uh, nu, uh, dzīvnieku izcelsmes ražojumi ir pakļauti atsevišķos gadījumos ļoti augstiem muitas tarifiem un uh, stingrām pārbaudēm. Ja Brexits notiek bez vienošanās, tad tiks atjaunot šie tarifi. Uh, Nu, tas, no tā nevaram izvairīties, tas ir saistīts ar mūsu saistībām PTO, gan mūsu, gan apvienotās karalists saistībām, un tiks veikts arī pārbaudas par dzīvnieku labturību, lai pārbaudītu, ka tiek izpildīts Eiropas prasības šajā jomā, un varam paredzēt, ka to pašu darīs arī apvienotās karalistes puse. Uh, komisijā. Šobrīd mēs uh, strādājam pie visiem šiem scenārijiem, lai mēs būtu tiem sagatavoti arī sliktākajiem scenārijiem. KLP uh, ietveros ir paredzēti noteikti instrumenti. Nezinu, vai komisārs par to šorīt runāja, es nepiedalījušais sanāksmē. Tātad mūsu rīcībā ir zināmi instrumenti, lai mazinātu negatīvo ietekmi, kā tas uh, notika arī par eh, tad, kad Krievijā aizliedza 6 miljārdu apjomā e, e, Eiropas saimnības e, preču eksportu, bet, nu, situācija būs tiešām ļoti nopietna, to varu teikt. Paldies, direktora kungs, un tagad es lūk došu vārdu deputātiem. Un pirmais izteiksies Hoislinga kungs, lūdzu. Jā, Herr Klāk, eh, vielen Dank, dass Sie hier. Paldies, eh, direktor kungs. Eh, paldies, kas pie mums atnāca. Jūs arī dzirdēju iepriekšējās debatēs, ka nesot nekāds dempings konstatēts brīvās tirzniecības nolīguma dēļ, bet mēs esam konstatējuši, ka tomēr šāds dempings pastāv un tas apdraud Eiropas vienotību. Tālāk par TTIP 2.0. Nu, Tātad Eiropas Savienība ļoti nopietni uz, nu, uztver to, vai var jau paredzēt, ka atkal lauksaimniecība tiks iekļaut, ja ASV piesolīs atcelt muitas tarifus automobīļiem. Nu, to esam jau pieredzējuši. Un jūs arī ļoti slavējāt nolīgumu ar Japānu jau divas dienas spēkā šis nolīgums un Japāņa atsāka vaļu uz zveju. Tā tad vienmēr ir tādi skaisti uh, virsraksti un uh, paziņojumi, nu, un pēc tam, kas aiz visu tās stāv, un par uh, Vietnamu šeit uh, pastāv bažas, ka Vietnama patiesībā nelegāli importē no Kambodžas kokmateriālus, un tie pēc tam varētu nonākt Eiropas tirgu, un ka ir jāveic kontrolē, lai to visu pārbaudītu, un kas mani īpaši sadusmo, nu, kad jūs teicāt par uh, E, e, Merkosur nolīgumu, ka tad nevi, nevirzās e, šīs jautājums uz priekšu un tad šīs Eiropas vēlēšanas un pēc tam atkal varēs turpināt pa vecam, ka tiesības, tā skaitā sieviešu tiesības mūs neinteresē, arī cits nelegāls darbības neinteresē. Uh, mums ir uh, sarunu vešanas mandāts, un mēs pēc tam atkal turpināsim visu kā līdz šim. Nu, vai tiešām mēs varam ignorēt, uh, kas notiek? Mēs esam divreiz jau komisijas prezidentam rakstījuši, un Mogherīnī kundzei, un uh, esam rakstījuši, ka uh, Mēs nevaram rīkoties tā, it kā nekas nebūtu noticis un viss turpināt pa vecām, arī runājot par lielopa gaļas uh, importu, kaut gan situācija ir dramatiska. Uh, Nu, es būtībā esmu zaudējis jebkādu ticību, vai jūs varētu man kaut ko, kaut kādu iedrošināt. Delais kundze, paldies priekšsēdētāji pavisam īsi. Gribu pateikt vienu vienkāršu lietu. Uh, neimportēsim Eiropā tādu pārtiku un lauksaimniecību, kādu mēs šeit nevēlamies redzēt. Un uh, tas ir vienkārši, un es nesaprotu, kādēļ komisija tik lēni reaģē attiecībā uz Argentīnas biodīzeli. Agilārs kundze vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Valsts kungs, paldies par sniegto informāciju. Tā bija ļoti interesanti. Tā izgaismoja situāciju. Mums tikko beidzās debatas par ietekmi uz eh, citrus augļu nozāriem un e, importu no Dienvidāfrikas, kas eh, var ietekmēt arī mūsu nākotnē. Un šobrīd es gribu jautāt par problēmu ar brīvās tirzniecības nolīgumiem. Atšķirības eh, starp ražoša, eh, at, eh, ražošanas līmenī un prasībās. Pirmīt komisijas pārstāvis norādīja, ka savstarpīgums tiek ievērots un ir vienādas prasības, lai ir ra, ra, audzētu citrus augļus. Um, Eiropā, Dienvidāfrikā, Brazīlija atšķiras, turklāt arī klimati atšķiras. Mēs, Eiropas sabiedrība, esam ļoti prasīgi un mums ir augstas arī sanitārās prasības pret eh, šiem lauksaimniecības produktiem, bet tas nozīmē, ka arī izmaksas eh, lauksaimnieciskajā ražošanā ir augstākas un reti importētie produkti ir pārdempinga cenām. Vēl viena problēma ir rīsi. Jau gadiem ilgi šeit ir problēmas, netika novērtēts. Novērtēta tā ietekme, kāda būs no līgumam ar Āzijas valstīm šajā sakarā. Kā mēs varam atrisināt šo problēmu? Ko dara uh, un kas ietilpst uh, agri ģenerāldirekcijas kompetencē? Ir izveidotas formas, ir uh, jāparedz prasības ostās. Val, muitas ir ar valsts kompetenci pēc katras nacionālās valdības kritērijiem. Turklāt dalībvalstīm un reģioniem ir protokoli, par kuriem tās ir eh, vienojušās. Piemēram, kā jau sacīju iepriekš, ar Savienotēm valstīm mums nav nolīguma, un domājams ar šo administrāciju Savienotēs valstīs arī tādas nebūs. Bet, piemēram, apelsīniem, lai tos ievest Savienotēs valstīs, ir tikai divas izkraušanas ostas. Savukārt Eiropā ievesti apelsīni var tikt izkraut jebkurā ostā. Šeit ir uh, E, runa par nolīgumu starp valstīm, starp protokoliem, muitas kontroli un Tāpēc arī saprotams, kā ir vērojama noraidošā tieksme pret šiem nolīgumiem. Paldies, Agņūkungs! Paldies, Klārka kungs, ka ieradāties šeit, un jāsaka, ka auditorija ir visai depresīva šeit, ņemot uh, vērā jūsu augsto amatu, un mēs esam tik maz, tas varētu būt depresīvi jums. Nu, man ir prieks dzirdēt, ka komisija tagad beidzot nopietni skatās uz scenāriju, kad nebūs vienošanās ar Lielbritāniju, vismaz ne PTO kontekstā. Jūs minējāt statistiku, šeit ir iztrūkums 25 miljārdi, miljārdi eiro apmērā pārtikas produktu jomā. Un tā ir tā atšķirība starp to pārtiku, ko Lielbritānija pārdod Eiropas Savienībai un otrādi. Šie 25 miljārdi eiro nozīmē daudz darba vietu Eiropas Savienībā. Un es ļoti ceru, ka tie cilvēki, kuru darba vietas ir apdraudētas, sāks izdarīt spiedienu uz Junker kungu, uz Barņē kungu un norādīs, ka šis politiskais eh, projekts galu galā ir jāatliek malā un jādomā par pragmatiskām lietām, kā piemēram Eiropas Savienības iztika un pārtika. Tagad Lielbritānijā daudz vieš um, uh, paniku runājot par to, ka vairs nebūs pārtikas, nebūs medikamentu. Jūs zinat, ka Eilo, Eiropas Savienība ja, bu, ir arī PTO uh, atbilstoši nolīgumi ar citām valstīm, un es saprotu, ka jūs neeksportējat medikamentus uz eh, šīm valstīm, kā arī neeksportēt pārtiku, eh, tādēļ, ka tas ir ļoti apgrūtinoši. Bet es saprotu, ka mēs eksportējam medikamentu uz Eiropas Savienību. Visiem ir vajadzīgi medikamenti un visai eh, nekavējoties. Tādēļ es ļoti ceru, ka tiks atrasts kaut kāds kompromiss risinājums tuvākajās nedēļās. Paldies! Lazonkungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Izteikšos īsi. Mēs sapratām, ka Eiropas lauksaimniecība tiks izslēgta no nolīga, tirsnieciska nolīguma ar savienotām valstīm. Bet eh, tas nebūtu neapgrūtina Amerikas ķēmo importu, kas ir pieaudzis pēdējo gadu laikā. Tas svieš bažas, jo arī importa pieaugums ir paredzams tuvākajā laikā. Atgādinu šī mūsu atkarība no Amerikas sojas daudzās jomās, tas ir pretrunā ar KLP mērķiem, kas ir pārtiks autonomija un suverenitāte. Pat nerunāšu par kritiku tīri vidas aizsardzības ziņā šim importam. Un tagad komisija vēlas vēl vairāk normu uzspiest mūsu lauksemniekiem. Uh, Kāpēc neizslēgt sistemātiski mūsu lauksaimniecību no brīvās tirzniecības no, no līgumiem, tad, kad ir runa par nozarēm, kas var tikt pakļauts spēcīgai konkurencei? No otras puses, kā jūs skaidrosiet to, ka mūsu lauksaimniekiem tiek uzspiest standarti, kas netiek prasīti trešajām, trešajām valstīm, kur ražotāji var savu preci līdz ar to iepludināt mūsu tirgu? Paldies! Bardzo dziękuję. Liels paldies. Eh, direktor kungs, tagad vārds jums atbildēm. Thank you very much. Paldies priekšsēdētāji, mēģināšu atbildēt uz visiem uh, komentāriem un jautājumiem, kas šeit izskanēja. Tātad par ASV vispirms. Tāda ir komisijas vēlme izslēgt lauksaimniecību no jebkurām turpmākajām sarunām ar ASV, un par to viennozīmīgi tika panākt vienošanās starp prezidentu Trumpu un Junkeru, kad viņi tikās. Līdz ar to mūsu mandāts izslēdz lauksaimniecības jautājumus. Es ceru, ka tas ir skaidrs. Tālāk sojas pupiņas no ASV. Mums soja ir vajadzīga. Mūsu lobarības ražošanai Brazīlijas un Argentīnas sojas imports ir aizvietots ar Amerikas soju, kas ir par 50% lētāka nekā iepriekš. Tirgus reaģē dabiski uz izmaiņām. Ņemot vērā to, ka Ķīnā ir aizliegts eh, ASV sojas eh, imports. Tātad par Japānas brīvās tirniecības nolīgumu. Es nedomāju, ka te ir kādas būtiskas ieviešanas problēmas. Šis līgums tulīt stāsies spēkā. E, jums ir taisnība, ka ir pavisam neliels brīdis, kad Japānas importētāji var pieteikties uz e, licencēm, lai importētu sieru no Eiropas, un viņi to apzinās. Japānas importētāji to saprot un viņi iesniedz savus pieteikumus tieši patreiz. Tālāk jūs uzdevāt eh, jautājumu par Vietnamu un par to, ka pastāv um, nelikumīgas koksnes ievešana no Vietnamas, kas patiesībā nāk no citurienes. Uh, Jāsaka, ka ir izveidota darba grupa un pastāv šis ziņošanas protokols starp Vietnamu un Eiropas Savienību, lai novērstu um, neatļautas koksnes kontrabandu uz Eiropas Savienību, un man šķiet, ka šo jautājumu apsprieda Inta komiteja vakar. Un secinājums bija tāds, ka Eiropas Savienība labi sadarbojas ar Vietnamu, lai novērstu situāciju, kur jūs aprakstījāt. Tālāk par Merkuzūru. Es domāju, ka mums ir jāgaida, kāda būs jaunā Brazīlijas politika eh, vides ilgtspējas jautājumos un cilvēktiesību jomā, tad attiecīgi Eiropas Savienības padomi būs tā, kas lēms vai apturēt vai pārtraukt sarunas ar Merkusūru valstīm, ja tiks konstatēta būtiska pasliktināšanās kādā no manas minētajām jomām. Agilēras kundze eh, pieminēja to, kas jau izskanēja iepriekšējās debatēs par citrus augļiem. Trešajām valstīm nav jāievēro mūsu striktie standarti. Uh, Eh, tā jūs teicāt, bet tā gluži nav. Eh, vai ir vai nav brīvās tirzniecības nolīgums? Importētajai produkcijai ir jāatbilst tiem pašiem veselības un drošības standartiem kā Eiropas produkti. Mēs šeit nevaram pieļaut diskrimināciju, jo uh, apelsīniem no Dienvidāfrikas ir jābūt tikpat drošiem patēriņā kā Valencijas apelsīniem tiem ir jāatbilst tieši tām pašām prasībām un standartiem. Un mēs esam lepni par veselības un drošības, pārtiks veselības un drošības prasībām, kas, tie, kas attiecas gan uz vietējiem produktiem, gan importētajiem produktiem. Un mums ir pasaulē labākā un visstriktāk izsakojamākā uh, pārtikas drošības uh, sistēma pasaulē. Tālāk par rīsiem. Jau pirms četriem gadiem viena dalība valsts lūdza mūs eh, iedarbināt rīsu aizsardzību, importa aizsardzības mehānismu attiecībā pret Kambodžu un Mjānumu. Komisija izmeklēja situāciju, tika veikta pamatīga izpēte, vai uh, ir izpildīti nosacījumi šo aizsardzības pasākumu ieviešanā, un tika konstatēts, ka š, uh, tas tā nav. Šādu priekšnosacījumu nav. Pa to laiku imports dramatiski pieauga un jebkuras Eiropas rīsa cenas izmaiņas nebija saistītas ar importu. Tas tika balstīts uz pierādījumiem. Patreiz situācija ir savādāk. Patreiz mēs atkal izmantojam tos pašus kritērijus, izvērtējot, un mēs secinājām, jā, mēs varam piemērot aizsardzības līdzekļus, jo šis imports ietekmē Eiropas Savienības ražošanu. Man šķiet, ka mums mūsu normas, par ko esam vienojušies, ir jāpiemēro taisnīgi, godīgi. Ja ir priekšnosacījumi, tad mēs iedarbinām aizsardzības līdzekļus, ja nē, tad to nedarām. Katrā ziņā mums ir uh, jārīkojas uh, objektīvi. Tālāk Agņūkungs. Es teicu tādus vispārīgus komentārus par riskiem un kādas sekas varētu būt uh, Brexitam bez līguma. Šis jautājums ir ārpus manas kompetences un neatbilst uh, manam, mana ieņemamā amata hierarhijai. Tomēr es zinu, ka tiek veikti pasākumi, lai, piemēram, medikamentu apgāde turpinātos netraucēt, un es lasu avīzes tāpat kā jūs, Agņokungs. Tālāk, Lazokungs eh, runāja par risku, ka lauksaimniecības jautājums varētu tikt iekļauts ES eh, e un ASV tirzniecības nolīgumā, kā jau es paskaidroju pašā sākumā, komisija neierosina iekļaut lauksaimniecību šajās sarunās, drīzāk izslēgt, un es esmu pārliecināts, ka padome to apstiprinās, jo tas ir atbilstoši tā vienošanās, kas tika panāks ar diviem prezidentiem. Par jūsu vispārīgāku jautājumu, vai mēs nevarētu sistemātiski izslēgt lauksaimniecību no brīvās tirzniecības nolīgumiem, īsā atbildi ir nē. Un tas ir vairāku iemeslu dēļ. Pirmkārt, Mums ir jāievēro PTO normas. Un brīvās tirzniecības nolīgumā ir jāiekļauj vismaz 90% no tirzniecības apjoma, un ar daudziem partneriem, kur lauksaimniecība ir, lauksaimniecība ir lielākais tirzniecības apjoma īpatsvars, tad mēs nokrītam zem šiem 90% un mēs to nevaram pamatot PTO. Otrakārt, daudz mūsu tirzniecības partneriem lauksaimniecība ir prioritāte un būtu neiespējami noslēgt šādu nolīgumu, ja mēs neatļaujam lauksaimniecības importu. Un vai mums tas patīk vai nē, kā jau esmu teicis iepriekš, mūsu līgumi ar pārējo pasauli jau nav tikai par lauksaimniecību. Mēs runājam arī par rūpniecības produktiem, par investīcijām, par iepirkumiem, par pakalpojumiem. Ir arī citas nozars. Līdz ar to Mums ir jāakceptē tas, ka lauksaimniecība ir sarunu viens no elementiem, ir īpaši tad, ja mūsu partneriem tā ir galvenā prioritāte. Bez tam Mūsu pašu interesēs ir iekļaut šos jautājumus brīvās tirzniecības nolīgumos, jo Eiropas Savienība pasaules tirgu kļūst ar vien konkurēt spējīgāk. Es nerunāju par tām grūtībām, kas eh, lauksaimniekiem ir iekšējā tirgu ar cenām, bet ja runājam par eksportu uz pasaules tirgu, tad mēs esam pasaules lielākais lauksaimniecības pārtiks produktu eksportētājs. Mums ir liels tirzniecības pārpalikums eh, šajā jomā un mūsu produktu reputācija ir ļoti augsta, it īpaši mm, tajās ekonomikās un valstīs, kur, kas strauji attīstās. Pirms desmit gadiem uh, mēs tikai, mūsu lauksainsīs produktu veidoja tikai 7% eh, no kopējā eksporta. Tagad jau šis īpatsvars ir 12,5%. Tā kā mūsu pašu interesēs ir iekļaut lauksaimniecību un pārtiku mūsu brīvās tirzniecības nolīgumos, ņemot vērā mūsu produktu augsto kvalitāti, šeit runāju par piena nozare, vīnu, gaļas ražošanu, uh, olīvu produkciju, kā arī, protams, geogrāfiskās norādes. Tas ir vēl viens no iemesliem, kādēļ mums nevajadzētu uh, atturēties no pārtikas un, un lauksaimniecības produktu iekļaušanas uh, tirzniecības nolīgumos. Paldies! Liels paldies direktoru kungam! Tādējādi esam izsmēluši mūsu šīs dienas sanāksmes darba kārtību. Vēlreiz pateicos direktoru kungām, pateicos uh, deputātiem, tiem, kuri ir izturējuši līdz beigām. Un šodien ir ceturtdiena, jā, daudz dodas mājup. Tādējādi slēdzu sanāksmi. Nākamā sanāksme būs 29. janvārī 14.30 Briselē. Vēlu jums uh, laimīgu ceļu mājup. Paldies! Thank you. Thank you. Yeah. Sí, gracias a usted, señora.